Es gribētu laipni sveikt šajā sēdē Cecīliju Malstromu, kas ir kandidāte iekšlietu komisāru samatam. Mums ir liels prieks jūs redzēt šajā Libe komitejas sēdē. Iesākumā es gribētu jums novēlēt veiksmi 2010. gadā, kas tikko ir iesācies. Dāmas un kungi, man ir liels gods šeit sveikt Cecīliju Malmstromu. Šorīt viņa uzstāsies mūsu priekšā kā amata kandidāti ļoti būtiskam komisāra amatam. Iekšlietu komisāram ir īpaša vieta nākamajā komisijā. Šis portfels ir ļoti būtisks. Mūsu uzklausīšana ilgs trīs stundas. Un atkal kārtējo reizi šoreiz mums būs ļoti uzmanīgi jāievēro disciplīna. Katram runātājam būs jāiekļaujas viņam atvēlētajā laikā. Protams, ņēma vērā arī lūgums, ko saņēmām no Nodarbinātības un sieviešu tiesību komitejas. Trīs jautājumus uzdos deputāti no, šīm, no katras no šīm komitejām. Tātad trīs jautājumi no nodarbinātības komitejas, trīs jautājumi no sieviešu tiesību komitejas. Ar politisko grupu koordinatoriem esam vienojušies par to, ka komisārai tiks uzdoti 27 jautājumi pavisam kopumā. Katrs jautājums tiks uzdots vienas minūtes garumā. Komisāre sniegs atbildi uz katru jautājumu divu minūšu garumā. Bez tam var uzdot arī papildu jautājumu vai komentēt komisārs teikto. E, papildu jautājumam jābūt saistītam ar sākotnējo jautājumu. Un tad komisārei būs jāatbild vienas minūtes garumā uz šo papildu jautājumu. Tātad viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji, viena minūte papildu jautājumam un viena minūte atbildēji uz šo papildu jautājumu. Tāda tāds ir priekšlikums laika sadalījumam. Gribētu aicināt visus deputātus, kas runās šajā sēdē, stingri iekļauties šajā runāšanas laikā. Lūdzu, nepārsniedziet to. Mēs nevēlamies jums atslēgt mikrofonu, pārtraukt jūs pusvārdā. Mēs vēlamies šo sēdi noturēt tā, kā iecerēts. Protams, ka mums ir zināmas elastības iespējas, kad uzklausījām Vivianu Redingu, piemēram, kā komisāru kandidāti tad mums bija iespēja tomēr variet nedaudz arī laiku. Un es gribētu aicināt Monstrēmas kundzi arī ievarot viņā atvēlēto laiku, jo iesākumā mēs uzklausīsim viņas ievadvārdus desmit minūšu garumā. Es ceru, ka šie ievadvārdi dos mums ļoti labu pamatu tālākai sadarbībai starp komisiju un parlamentu. Protams, ka šobrīd visi runā par Lisabonas līguma ieviešanu par samiem, dažiem ļoti būtiskiem Lisabonas līguma aspektiem. Mēs runājam par iekšlietām, par tieslietām, par Stokholmas programmu un, protams, arī par Eiropas pamattiesību hartas ieviešanu. Tās varbūt ir galvenās tēmas. Malstroms kundze, tagad došu vārdu jums. Paldies, priekšsādātāja kungs! Godātais priekšsādātāja kungs, godātie komitejas deputāti! Man ir gan liels gods, gan milzīgs prieks tikties ar jums iekšlietu komisāras kandidātas lomā. Daudzi no jums atcerās mani kā Eiropas parlaments deputātu, vai varbūt jūs atceraties mani rudenī, kad es vadīju Zviedrijas prezidentūru daudzās no debatēs gan parlamentā, gan padomē. Un tagad es jums priekšā esmu jaunā lomā, un es tiešām ceru, ka tuvākajos piecos gados mums izdosies veiksmīga sadarbība. Pagājušā gada decembrī Eiropas padomu pieņēma Stokholmas programmu un vienlaicīgi spēkā stājās arī Lisabonas līgums. Šie divi jautājumi nozīmē, ka Eiropas parlamentam būs daudz lielāka ietekme, un tas nozīmē, ka Eiropas institūcijas un Eiropa padome varēs lēmums pieņemt daudz efektīvāk. Gan Lisabonas līgums, gan Stokholmas programma šobrīd ir pieņemta, un tādējādi mums ir unikāla iespēja tiešām nodrošināt to jautājumu izpildu, ko iedzīvotāji vēlas. Neviena no dalību valstīm viena nevar cīnīties pret organizēto noziedzību, piemēram. Neviena dalība valsts viena pati nevar, ce, nevar stāties pretī pieaugušiem migrācijas vilnim. Tās ir divas jomas, kur tiešām sadarbībai ir pievienotā vērtība sadarbībai Eiropas līmenī. Es, esmu piln, es pilnā mērā apzinos, ka jūs, kuri pārstāvat Eiropas iedzīvotājus, šobrīd apzinoties leģitimitātes trūkumu. Vēlētāju aktivitāte ir kritusies ar katru gadu, un tas izraisa mūsos bažas. Mēs varam radīt uzticību Eiropas institūcijām tikai tad, ja mēs uzklausam iedzīvotājus un klausamies, ko tie vēlas dzirdēt un saņemt no, no institūcijām. Mums ir jāveicina daudz labāks dialogs ar iedzīvotājiem un pilsonisko sabiedrību. Mums ir jāpaskaidro, ko mēs darām un kāpēc. Un šī atbildība ir jāuzņemās ikvienam no mums. Stokholmas programma sniedz mums iespēju centrā izskatīt iedzīvotāju bāžas. Tās vīzijas un mani plāni, kurus es jums šobrīd prezentēšu, balstās Stokholmas programmā. Un uh, rezolūcija, kas tika pieņemta novembrī, man ir palīdzējusi. Mans būtiskākais mērķis ir izveidot Eiropas Savienības iekšpolitiku, kura balstītos uz pamatiesībām. Visai Eiropas Savienības sadarbībai ir jābalstās uz mūsu kopīgām vērtībām, un šīs vērtības ir jārespektē bez izņēmuma. Iedzīvotājiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi varēs dzīvot drošā Eiropā, ka viņa brīvība, tiesiskums un integritāte tiks garantēta vienmēr un visur. Savā darbā Eiropas Savienības iekšpolitikas jomā es uzskatu, ka solidaritātei ir jābūt centrā. Mums ir jārunā par solidaritāti gan starp Eiropas institūcijām, komisiju, dalību valstīm un Eiropas parlamentu, un mums ir jācīnās pret kopīga, mums ir jānodrošina kopīga patvērumu un migrācijas sistēma, tāda, kur balstītos uz humanismu un efektivitāti. Mums ir jānodrošina solidaritāte starp visām tiesību sargājošajām iestādēm, jo tikai tā mēs varēsim stāties pretim draudiem. Mums ir jābūt solidāriem arī komisijā, un tas veicinās koleģialitātes nodrošināšanu. Tagad runāšu konkrētāk. Vispirms, es uzskatu, ka man būs jānodrošina vienotas migrācijas un patvērumu politikas izveidošana Eiropā. Es uzskatu, ka problēmas ir jārisina globāli, mums ir jāsadarbojās ar trešajām valstīm, lai nodrošinātu aizsardzību tiem, kuriem tā ir nepieciešama. Mums ir jāveicina legālā imigrācija, vienlaicīgi kontrolējot nelegālo imigrāciju. Patvērumu politika ir mūsu iespēja pavisam konkrēti iestāties par tām vērtībām, kuras Eiropas Savienība vienmēr ir aizstāvējusi, proti cilvēcīgums un solidaritāte. Es vēlos izveidot Eiropas Savienību par kopīgu aizsargu teritoriju tiem, kuri tiek, kuriem tiek izsakots kaut kur. Mums ir nepieciešama kopīga aizsardzības un patvēruma politika, kura balstītos uz solidaritāti pieredzi un dalītu atbildību. Eiropai ir jāpiedā, jāpiedāvā aizsardzība tiem, kuriem tā ir visvairāk nepieciešama. Bet šāda politika būs iespējama tikai tad, ja mēs cīnīsimies pret nelegālo migrāciju un cīnīsimies efektīgi. Viens no Eiropas Savienības būtiskākajiem pamatiem ir brīvais tirgus un četras brīvības. Tādējādi gan uzņēmumi, gan iedzīvotāji var brīvi pārvietoties pār robežām. Taču iekšējo robežu trūkums nozīmē, ka mums ir e, stipri jāuzrauga ārējās robežas. Šeit būtu jārunā par atpakaļatgriešanas politiku, tādu politiku, kura būtu efektīva un humāna. Šāda politika mums ir jāizveido kopā ar trešajām valstīm. Otrkārt, es vēlētos izveidot likumīgās imigrācijas politiku Eiropā. Lielākajā daļā dalību valstu iedzīvotāji noveco, un Eiropas Savienības nākotnes konkurētspēja pieprasa, lai mūsu darba tirgus būtu dinamisks un fleksibls. Situācija ir dažāda dažādās dalību valstīs, taču ir pilnīgi skaidrs, ka nākotnē mums būs nepieciešams lielāks darba spēka migrācijas vilnis Eiropā. Tāpēc es vēlētos uz, uzsvērt plusus, kāda būtu Eiropai, ja tai būtu izveidota adekvāta un reglamentēta migrācijas politika. Mums ir jāizveido tāda situācija, kurā ieguvēji būtu visi. Tas nozīmē, ka darbs tiek piedāvāts adekvātos apstākļos, un no otras puses Eiropas sabiedrība un darba tirgus attīstīsies. Vienlaicīgi mums ir nepieciešama labāka integrācijas politika tāda, kas atbildētu prasībām dažādās dalību valstīs to darba tirgū. Mums ir jāizveido savu veidu imigrācijas ētikas kodeks, kas nodrošinātu likumīgajiem imigrantiem adekvātas tiesības. Mums vēl ir daudz darāmā, lai uzlabotu sadarbību patreizējā migrācijas situācijā. Tāpēc es pārskatīšu visus tos likumdošanas aktus, kuri Eiropas Savienībai pieņemt šajā jomā. Treškārt, es vēlētos izveidot iekšējās drošības stratēģiju. Tādu stratēģiju, kur balstītos uz solidaritāti un pamatiesību akceptēšanu. Šai stratēģijai vajadzētu palīdzēt Eiropai izmantot visus tos instrumentus, kuri ir mūsu rīcībā dažādu dažādu draudu apkarošanā. Mums ir jāiestājās par iedzīvotāju dzīvību un drošību. Mums ir jāveicina tiesību sargājošo institūciju sadarbība un jāveicina robežu kontrole. Mums ir jāpierāda Eiropas iedzīvotājiem, ka mēs tiešām iestājamies un nopietni apkarojam organizēto noziedzību. Mēs apkarojam terorismu, cilvēku tirzniecību, seksuālu bērnu izmantošanu, pornogrāfiju, korupciju, kibernoziegumus un narkotikas. Šeit tādas Eiropas Savienības iestādes kā Frontex, Europol un Sepol spēlē būtisku lomu, un mums vajadzētu veicināt Eurojust un pamatiesību biroja sadarbību. Un es mēģināšu izstrādāt noteikums īpaši Frontex, kura veicinās šo sadarbību. Efektīvai sadarbībai ir nepieciešama efektīva informācijas apmaiņa, un mans nolūks ir veicināt personas datu aizsardzību, bet arī veicināt informācijas apmaiņu. Un tas ir saistīts ar pamatiesību hartu. Priekšsēdētāji kungs, Eiropai ir jābūt stipram partnerim ar vien globalizētākā pasaulē. Mums ir nepieciešama brīvība, drošība un tiesiskums. Mums ir jādarbojās cieši ar mūsu kaimiņiem un sabiedrotajiem. Viens no maniem pirmajiem darbības punktiem būs eh, rīcības plāna izstrāde Stokholmas programmai. To es darīšu kopā ar pamatiesību komisāru Viviānu Redingu. Šajā rīcības plānā būs iekļauts visas tās iniciatīvas, kuras mēs vēlamies īstenot. Taču tam ir nepieciešams konkrēts faktuālais pamatrojums. Lisabons līgums ir stājies spēkā. Un patiesībā visi mani lēm, pieņemtie lēmumi notiks koplēmumu procedūras ietvaros kopā ar Eiropu parlamentu. Tas e, veicinās gan sadarbību, gan arī atbildības sadalīšanu. Tas nozīmē, ka mums būs ļoti daudz darāmā visiem kopā tuvākos piecus gadus. Es vienmēr esmu iestājusies par atvērtību, un es mēģināšu tādu pašu attieksmi īstenot arī manā darbā. Es vēlos iestāties par lielāku atvērtību, par labāku likumdošanu, un es vēlētos, lai komisijas priekšlikumi būtu vieglāk saprotami ikvienam. Priekšsēdētāja kungs, septiņu gadu parlamentā, strādājot parlamentā, es esmu strādājusi ar lielu entuziasmu un saprotu, ka parlamentam ir ļoti daudz uh, ļoti liela uh, ekspertīze. Es vēlos izveidot uh, pilsoņu Eiropu, tādu Eiropu, kurā mēs uh, izrādam respektu, piedāvājam aizsardzību, kur mēs aizsargājam gan personiskās brīvības, gan tos, kuriem aizsardzība ir nepieciešama. Eiropai ir nepieciešams e, organizētās noziedzības apkarošana, kura nodrošinātu veiktu cilvēcīgu un taisnīgu patvērumu un imigrācijas politiku, vienlaicīgi nodrošinot ārējo robežu aizsardzību pret nelegālo imigrāciju. Mums ir daudz darāmā, bet ar jūsu palīdzību es jums garantēju, ka es darīšu visu, lai mēs šajā svarīgajā jomā nodrošinātu vislabāko rezultātu. Paldies! Thank you, Mrs. Malsom. You... Paldies, Malstrēms kundze. Jūs tiešām paspējāt iekļauties desmit minūtēs, nu, vēl bija šī viena elastības minūte, bet tas nekas. Nu, ceru, ka visi citi sekos jūsu piemēram un arī dziniem vēros uzstāšanās laika. Līdz ar to sākam jautājumus un saskaņā ar procedurālajiem noteikumiem. Tas notiek pēc dehonta sistēmas vispirms, līdz ar to dodam vārdu Busutēl kungam no tautas partijas lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Katru gadu simtiem kuģu atstāja Āfrikas krastus, nelegāli ievedot imigrantus Eiropā. Šo cilvēku transporta organizē, organizētās noziedzības pārstāvi šī sakna, šāda veida procesi notiek visu pagājušo gadsimtu jau tam visam rezultātā nāk milzīgas cilvēciskās traģēdijas, simtiem cilvēku uz jūras iet bojā. Tāpat simtiem cilvēku ierodas, um, piemēram, va, pie, Dienvidu Eiropas valstīs un rada tām papildu slogu, jo tām šie cilvēki jāuzņem, jāizmitina tie un jāparūpēs par tiem iedzīvotājiem šajās valstīs. Šobrīd ir tā iespēja sekot šai uzklausīšanai un gribēju no jums dzirdēt apņemšanos, ka jūs palīdzēsiet apturēt šo cilvēcisko traģēdiju beidzot un uz visiem laikiem. Mans jautājums ir pavisam skaidrs, vai jūs esat gatavi uzņemties šīs saistības, vai jūs esat gatavi apturēt šo nelegālo migrāciju uz visiem laikiem, un ja, ja jā, tad kādiem veidiem? Paldies, Malstrēms kundze, jums vārds atbildē. Paldies, Bustilkungs, es pilnībā piekrītu jums tiešām redzam ļoti daudz uh, traģiskus notikumus vidusjūrā, un tas ir jāizbeidz. Eiropai šeit jāuzņemas sava atbildība, tai jāuzņem šie cilvēki, jāsniedz tiem patvērums, cilvēkiem, kam vajadzīga palīdzība, to paredz Ženevas konvenciju par bēgļu situāciju, bet tāpat laikā mums jāsādā pie politikas, kas palīdzētu vērsties pret nelegālu imigrāciju un pret organiz organizēto noziedzību, kas nodarbojas ar cilvēku kontrabandu. Nu, es nezinu, vai es vien pati varu tikt ar šīm problēmām galām, bet es esmu gatava kopā ar jums strādāt pie šī jautājuma un to risināt. Mums ir jāstiprina Frontex kā aģentūras darbs, kā jau teicu savos ievadvārdos. Mums ir jāpastiprina arī solidaritāte starp dalību valstīm tā, lai šis sloks sloks varētu tikt līdzīgāk sadalīts. Pavisam drīz mēs izveidosim arī patvērumu biroju, tas atradīsies Maltā, un šis birojs arī varēs palīdzēt mums organizēt uh, situāciju. Mums ir arī dažādi pārvietošanas programma, ir piemēram Maltas projekts, kas drīz tikt izvērtēts, un varbūt to būs iespējams tad arī pār, pārveidot par kaut ko pamatīgāku, stabilāku, pastāvīgāku Nu, un, protams, ka mums lielā mērā jāstrādā kopā ar trešām valstīm, lai redzētu, kā varam sadarboties ar kaimiņu valstīm vidusjūras reģionā, tām valstīm, kas kalpo par tranzītu valstīm, un kā varam šīs valsts iestās, ies, ies, ies, integrēt mūsu kopējā darbā. Nu, un, protams, jāveido arī globāla pieeja. Migrāciju esam pieredzējuši jau kopš Ādam un Ievas laikiem, un, protams, ka migrācija kā parādība turpināsies to ietekmē dažādu valstu politiskā situācija, ekonomiskā attīstība un tam līdzīgi. Tātad mums jāņem kopā šī kopējā ārpolitikas dimensija, kopaina un jāpalīdz stiprināt demokrātiju, cilvēktiesību aizsardzību, ekonomiskā attīstību šajās valstīs, no kurām nāk bēgļi. Tāpēc šis jautājums ārkārtīgi sarežģīts, eh, plašs un komplicēts, bet esmu gatavs darīt visu iespējamo, lai kopā ar parlamentu pie tā arī strādātu. Paldies! Busutilkungs, jums vārds papildus jautājumu uzdošanai. Paldies! Jūs man dodat cerības, cerības, ka mums izdosies strādāt pie šī jautājuma un to risināt. Un tad gribu vaicāt jums par šo projektu, par šo izmēģinājumu projektu, ko pieminējāt. Tā mēķis ir palīdzēt Dienvidē Eiropas valstīm, palīdzot imigrantiem, kas ierodas šajās valstīs, eh, pārvietoties uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Diemžēl šis projekts šobrīd norisinās uz brīvprātības pamatiem, bet mums ir vajadzīga efektīva solidāra bāze, eh, kas ļautu tam īstenoties plašākā mērā. Kā jūs esat paredzējuši šo solidaritāti starp dalību valstīm stiprināt? Kā jūs domājat to īstenot pavisam efektīvi, tā lai tā kļūtu no vārdiem par praksi, par darbiem? Māsrems kundze. Nu, domāju, ka esam jau diezgan daudz panākuši solidaritātes jomā iepriekšējo divu gadu laikā. Esam diezgan daudz pavirzījušies uz priekšu, esam izveidojuši patvērumu biroju, kas, kā jau teicu, drīz sāks darbu. Ir diezgan daudz līdzekļu paredzētu Frontex darbam, robežu kontrolas darbam, Mūsu rīcībā ir šis Maltas projekts, kurajā iesaistījušās deviņas valstis šobrīd. Es ceru, ka ar vien vairāk valstis, cerēju, ka vairāk valstis iestāsīsies, bet domāju, ka tas ir labs sākums. Tā, lai to varam tālāk padarīt par pastāvīgu projektu. Un pavisam drīz nākšu klajā arī ar priekšlikumiem par to, kā stiprināt Frontex aģentūru, palielinot spiedienu uz dalību valstīm līdzdarboties šajā aģentūrā un izpildīt savas saistības īstenojot patvērumu migrācijas paktu. Visas dalībvalstis ir uz to parakstījušās, un jūs ļoti labi zināt, ka noskaņojums dažādās dalībvalstīs attiecībā šo jautājumu ir atšķirīgs. Tāpēc varam tikai kopīgiem svākiem cimties uztvert, cik ļoti svarīgs ir šis pakts un palīdzēt tam saprast, ka būt solidoram ir nepieciešams tikai vārdos, bet arī darbos. Un komisija, kā jau teicu, nāks klajā ar priekšlikumiem par šādu veidu instrumentiem. Paldies! Paldies, tālāk došu vārdu Murājas kungam. Māstrēms kundze. Kā jau mans kolēģis teica, solidaritāte ir tas galvenais atslēga jautājums, ar ko jūs darbosieties. Savos ievadvārdos jūs pieminējāt arī pamatiesību ievērošanu. Jūs būsiet pirmā iekšlieta komisora. Šis portfels tagad ir sadalīts starp iekšlietām un pamatiesībām. Un tomēr katrs jautājums, kas ir svarīgs mūsu grupai, patvēruma, migrācijas paketa, pretterorismu pasākumu, ātrās rēģēšanas vienības, skenēšanas ierīces. Visi šie jautājumi ietver arī pamatiesību aspekts, tieši tāpat kā drošības un iekš, iekšlietu aspekts. Kā jūs pievērsīsieties šo jautājumu risināšanai? Protams, jūs sadarbosieties ar savu kolēģi komisāru, bet jāsaka, tas būs milzīgs iespējamā konflikta. Uh, avots, jo galu galā šie jautājumi var, var ietvert abas uh, puses. Nu, piemēram, arī patvēruma birojas nodarbosies gan ar pirkstu nospiedumu pētiešanu, gan tam līdzīgi. Jūs būsiet daļa no šiem debatēm. Kā jūs domājat, kā jums izdosies atrisināt šos iespējamos konfliktus, ievērojot gan pamatiesības, gan pārliecinoties, ka drošības eh, intereses arī tiek ievērotas? Paldies, Māsērs kundze! Paldies, Murājas kungs! Jā, tas tiešām ir jauns funkcijas sadalījums komisijas ietvaros, par ko lēma pieņēmis Barozu kungs. Gan no kā tas noticis tāpēc, ka Stokholmas programmas īstenošanas debs ir milzīgs, tas ir apjomīgs, un tāpēc ir vajadzīgs divas spēcīgas sievietes, kas to dara. Nu, varbūt vajadzētu trīs vīrieši, lai to paveiktu. Jā, un mēs būsim tajā pašā ģenerāldirektorātā. Ļoti cieši sadarbošos ar Redingas kundzi, un es zinu, ka viņa pagājušajā nedēļā teica, ka viņa darbosies kā visu lēmumu sistematizēšanas puse no komisijas puses, strādājot pie pamatiesību darba, un, protams, ka cieši ar viņu sadarbošos. Atšķirība šobrīd ir tāda, ka mums ir Lisabonas līgums un mums ir līdzlēmuma procedūra ar Eiropas parlamentu, tāpēc esmu pārliecināta, ka ļoti daudz priekšlikums, kas nāk Lisabonas līguma ietvaros un ko likšu jums priekšā, par tiem jūs arī lemsiet. Un zinu, ka arī jūs esat apņemšies stingri ievērot pamatiesības, un tāpēc zinu, ka varu uz jums paļauties, zinu, ka jūs man palīdzēsiet šo konfliktu atrisināt. Protams, ka šāda veida domstarpības var pastāvēt, bet domāju, ka mums izdosies to atrisināt draudzīgā, saprātīgā veidā. Tie, kas es esmu strādājis pie cilvēku tiesību, tiesībām visu savu mūžu, un es nebūtu nekad pieņēmuši šo darbu piedāvājumu nāku šeit par kandidāti, ja man nebūtu spēcīga nostāja pamatiesība aizsardzības jautājumā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs Morais kungs, papildu jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, pat divām sievietēm, man liekas, šis darbs būs ļoti milzīgs un apjomīgs. Un jāsaka, tā pamatā būs diezgan daudz grūtības, ar ko sastapsieties. Nu, piemēram, pagājušajā nedēļā dzirdēju, ka tika cicēts Francijas ministrs, sakot, ka Spānijas prezidentūrai vajadzētu runāt par Eiropas personas datu reģistru sistēmu. Tas saistībā attiecībā uz ASV PNR, arī personas datu reģistru. Uh, Un kā jūs domājat, kā jūs varēsiet mācīties no tām kļūdām, ko mēs esam pieļāvuši, kas eh, bijuši saistīts ar šo personas datu reģistru avio pār aviolīniem? Jā, šis personas datu reģistrs, kā piemērs no ASV, eh, tas ir tāds jautājums, pie kā izve, par ko izveidot darba grupu. Un nākamā nedēļa laikā jau sākuši darboties ar šo grupu, izvērtējot šo ASV piemēru, gan kā tas attiecas uz izmaksām, ieguvumiem, kas izriet no personas datu aizsardzību un tā tālāk. Mums šie jautājumi ir jāpēta, pirms mēs virzamies uz priekšu ar savu personas datu reģistru, un es varu jums arī apsolīt, ka pilnīgi noteikti sniegšu vispārēju pārskatu par, visu, par visiem datiem, informāciju, to struktūru Eiropas Savienībā, lai izvērtātu, kas mums šobrīd ir izveidots, kā trūkst, kas varbūt ir liekas un kā labāk organizēt visu šo informāciju. Nu, un, protams, vienlaicīgi ievērojot samērīgumu, liederības eh, principu un datu aizsardzības principu. Es domāju, ka šie jautājumi būs man ļoti nozīmīgi. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk došu vārdu Henis Plašārds kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, un esmu priecīgi redzēt Malstrams kundzi šeit. Kopīgā uh, patvēruma sistēma esot jāizveido pēc iespējas ātrāk. Jūs teicāt, ka jūs uh, veicināsiet ātru priekšlikumu pieņemšanu. Mans jautājums ir šāds. Kopējā struktūrā vai jūs varētu nosaukt vienu direktīvu, ko vajadzētu uzskatīt par tādu kā mugurkaulu šīm te patvērumu politikai, kas vēl nav pieņemta? Otrs jautājums, līdzīgi kā teica Saimons Busutils, uh, nav šaubu par to, ka nelikumīgā imigrācija izdara aizvien lielāku spiedienu uz Eiropas Savienību un stingrāku robežu kontroli nevar piedāvāt visus risinājumus. Kāda ir cita faktora, kas jārisina un kādas konkrētas iniciatīvas jūs uzņemsieties, lai samazinātu cilvēku vēlmes, vēlmi imigrēties, imigrēt Eiropas Savienībā? Un pēdējais jautājums piekļuve augstu kvalificētam darba spēkam ir viens no mūsu konkurētspējas ķīlām. 2005. Ehm, gadā tika paziņots, minēts, ka būšot direktīva par Eiropas konkurētspēju darba tirgu, vai jūs šo direktīvu uzskatīsiet par vienu no savām prioritātēm? Paldies. Paldies. Tagad vārds komisārs kandidātē. Paldies. Divās minūtēs man jāatbild uz veselu virkni jautājumu. Atbildot uz pirmo, atbilde ir jā. Es domāju, ka tiešām ļoti daudz, kas ir darāms visā patvērumu pakotnē. Mm, taču patvēruma, mm, patvēruma meklētāju uzņemšanas noteikumi ir, es teiktu, viens no svarīgākajiem uh, jautājumiem. Kā mēs uzņemsim cilvēkus veidā, kas ir paredzams? Tas mums būtu jādefinē. Šobrīd dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas sistēmas. Ja mēs tiešām gribam kopīgu patvērumu sistēmu, tad mē, mums ir jāievieš vienādi noteikumi šo patvērumu meklētāju uzņemšanai. Šajā politikā es gribētu ievies zinām kārtību. Tālāk. Par migrāciju tā ir globāla parādība, kas sākusies jau Ādama un Ievas laikos. Mēs to nepārtrauksim. Bet, ja mēs gribam tādu patvērumu politiku, kas ir ticama un darboties spēj, tad mums ir nepieciešams arī kontrols funkcijas, kā jau es teicu, busu tilkungam uh, un Es jau ievadrunā pieminēju veselu virkni pasākumu, kas būtu veicami, man nav laika tagad tos atkārtot. Taču gribētu uzsvērt, ir nepieciešams piedāvāt legālās imigrēšanas iespējas. Šā, šīm iespējām jābūt ļoti regulētām, tādām, kas visiem ir zināmas. Ir vairākas direktīvas, ko ieteikšu. Viena ir par sezonālajiem strādniekiem, otra direktīva būs par uzņēmumu darbinieku mm, uzņemšanu Eiropas Savienībā. Šobrīd ir ļoti daudz sarežģījumu uzņēmumu eh, darbiniekiem, kas nāk no citām valstīm iebraukt Eiropas Savienībā. Es gribētu dažus no šķēršļiem nojaukt. Un šīs direktīvas, es ceru, jau ļoti drīz taps eh, šī gada sākumā. Mēs varēsim par tām debatēt Eiropas parlamentā. Paldies! Henrišs Plašerts kundze, vai jums ir papildi jautājums? Jā, paldies! Es pieminēju stingras robežu kontrolas, tas nevar būt vienīgais risinājums, bet, protams, ka tas ir ļoti svarīgs pasākums. Jūs teicāt, ka gribat stiprināt Frontex lomu, jums taisnība. Šobrīd Frontexam nav pašam sava iek, savu iekārtu, un dalību valstīm nav nekāda pienākuma iekārtas piedāvāt. Uh, vai jūs ieviesīsiet uzraudzības mehānismu Frontexam, vai dalību valstīm būs obligāti jāpiedalās, jeb arī Frontexam vajadzētu piegādāt pašiem savas iekārtas? Jā vai nē, ja nē, tad kāpēc? Un vispārīgāks jautājums, kā jūs vērtējat dalību valstu iesaisti solidaritātes mehānismos? Jūs jau pieminējāt to, bet es gribētu dzirdēt vēl konkrēti, kā jūs aicināsiet dalību valstis politiski vairāk iesaistīties, darboties, lai pieņemtu tādu politiku Eiropā par patvērumu, kas būtu ar vērsta ar skatu nākotnē. Malstrēms kundze, lūdzu. Jā, paldies. Kā jau es teicu, pavisam drīz jau šī gada sākumā, ja jūs man apstiprināsiet, tad es nākušu klajā ar priekšlikumu, kā reformēt Frontexu. Šajā priekšlikumā būs arī runa par specializētajām Frontex darbības nozarēm. Tur būs aprakstīts tas, kā nākotnē Frontex sadarbosies ar citām aģentūrām. Uh, Savā priekšlikumā es iekļaušu to, ka Frontex iegādājas pats savas iekārtas, ar kurām savos pasākumos arī darbos. Es domāju, ka tas atvieglot Frontex darbību. Jūs pareizi teicāt, reizēm dalībvalsts iesaistās eh, projektos, reizēm ne, un tādēļ Frontexam ir grūti plānot savu darbību. Frontexam ir nepieciešami arī darbinieki eksperti, kas varētu nodot savas zināšanas robežu kontrolas specialistiem dalību valstīs. Par solidaritāti mēs jau runājam ar Busutilkungu. Es domāju, ka mums jau ir dažādi, mm, da, dažādas iespējas, gan politiskās iespējas, gan arī ir solidaritātes eh, tīkls, zināmā mērā, izveidots. Uh, Mēs eh, ceram, ka solidaritāte veidosies stabilāk, un, protams, ka mums visiem jāsadarbojas, jāskatās, kā padomē ir iznāsies šīs lietas. Es neesmu naiva, es zinu, kādas ir problēmas sadarbības veicināšanā. Paldies! Sargentīnī kundze uzdos nākamā jautājumu. Paldies, priekšsādātāji! Mālstrēms kundze, es gribētu teikt, ka zaļie uz jums liek ļoti augstas cerības. Mēs ceram, ka jūs ļoti daudz ko darīsiet tuvākajā nākotnē attiecībā uz migrāciju un patvērumu jautājumiem. Bet man ir jautājums. Agrāk, diemžēl, mēs reizēm redzējām, ka komisijas priekšlikumi par uh, legālo imigrāciju bieži vien tiek nobloķēti padomē. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Un varbūt vēl svarīgāk, ko jūs darīsiet šādās situācijās, ja padome liek šķēršļus priekšlikumu pieņemšanā par legālo imigrāciju. Otrakārt, 2005. gadā bija politikas plāns legālai imigrācijai, taču pēc šī plāna publicēšanas nekāds konkrēts rezultāts neesam redzējuši. Īpaši es šeit gribētu pieminēt tādus jautājumus kā vienota atļauja iebraukšanai visā Eiropas Savienībā un arī direktīva par sezonālajiem strādniekiem. Vai jums ir konkrēti plāni attiecībā uz šo jautājumu virzīšanu? Paldies! Malstrēms kundze! Paldies, Argentīnī kundze, par jautājumu. Paldies par šo jūsu uzticību. Es neesmu nekāda supersieviete, bet centīšos pēc vislabākās sirdsapziņas. Stokholmas programmā un arī kopš Amsterdams ir ļoti skaidra virzība. Dalība valstis vēlas izveidot arī programmas legālai imigrācijai. Eiropai būs vajadzīgi cilvēki. Šobrīd ir ekonomiskā krīze, taču tā reiz beigsies. Mums jau tagad atsevišķos tautsēmniecības sektoros uh, ir vajadzīgi strādājošie dažādās dalībvalstīs. Protams, situācija ir atšķirīga. Eiropa 2020 stratēģija arī noteikti pieminēs šo programmu. Tātad mums ir jāpiedāvā legāli veidi, kā iebraukt Eiropā. Tas ir viens no veidiem, kā apkarot arī nelegālo imigrāciju vienotā atļauja iebraukšanai visā Eiropas Savienībā, tas ir jautājums, kas tiešām ir iesprūds, ja tā drīkst teikt, bet tas ir būtisks priekšlikums. Legāli šeit iebraukušiem cilvēkiem arī ir jāzina, ka iebraucot šeit viņiem vesela vilkne tiesību, un šīs tiesības ir tādas pašas kā mūsu pilsoņiem. Ja mēs vēlamies piesaistīt šeit cilvēkus, tad viņiem ir jādod šādas cerības. Viņi var e, pagātināt mūsu valstis gan ekonomiski, gan kulturāli. Mm, viņi var veicināt mūsu konkurētspēju. Ir trīs priekšlikumi, kā jau es teicu, kurus es e, gatavojos piedāvāt jums šogad. Direktīva pār sezonas strādniekiem, tāpat arī uzņēmumu darbinieku iebraukšanas atvieglošanas direktīva un arī mācekļu direktīva ir vēl viens priekšlikums kopā ar padomi un ar jums mēs centīsimies darīt tā, lai šie plāni tiešām piepildītos. Es domāju, ka tie ir būtiski Eiropas ekonomikai. Tie palīdzēs uh, attīstībai arī citās valstīs. Mums ir jāslēdz līguma ar šīm trešajām valstīm, no kurām brauc imigranti. Ja mēs vēlamies apturēt nelegālo imigrāciju, tad tanīpat laikā ir jāļauj iebraukt legāli. Zilās kartes programma tāpat vēl pagaidām nedarbojas, taču drīzumā nāksim klajā ar priekšlikumu e, jau pirmajā šī gada pusē. Paldies, Sargentīnī kundze, vai jums ir papildi jautājums? Ar jūsu atļauju es ļaušu Flotras kundzei uzdot papildi jautājumu. Jā, lūdzu, Flotras kundze. Paldies, priekšsēdētāji par migrējošo strādnieku legālo uzturēšanos Eiropā. Varētu teikt, ka bieži vien viņu tiesības tiek pārkāptas, viņi tiek diskriminēti. Tikko kā kopā ar citiem kolēģiem atbrauc no Kalabrijas, Itālijā, mēs redzējām, ka lauksaimniecībā šo cilvēku tiesības nebūtu netiek aizstāvēts, ir milz pārkāpumi. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties atstāt spēcīgu iespēju arī uz cilvēktiesībām. Es domāju, ka jums tiešām būs ļoti daudz, ko darīt šeit. Ar Frontex direktoru tikāmies pagājuši nedēļ. Viņš teica, ka viņš vēlas, lai Frontex būtu lielāks iespējas strādāt, vairāk piesaistīt dalību valstis. Viņš uh, diemžēl šobrīd nav apgādāts ne ar kādiem cilvēku resursiem, ne ar ko citu. E, jums būs ļoti liels darbs e, jāpadara, lai imigranti kopumā, vai tie būtu patvērumu meklētāji vai kādi citi, varētu baudīt savas tiesības, kādas garantē tiesību aktu. Kā jūs to panāksiet? Māstrams kundze, lūdzu atbildiet. Paldies, Flotras kundze, es apzinos šo problēmu būtiskumu. Jūs pareizi teicāt, nelegālie vai legālie imigranti tomēr ir cilvēki, un viņiem ir cilvēktiesības Eiropas Savienībai, viņi visi ir jāaizstāv. Cilvēktiesības ir pamatu pamats travailler en effet ce que j'ai dit à votre collègue. Es jau atbildēju jūsu kolēģiem, sakot, ka direktīva par sezonas strādājošiem taps pavisam drīz. Tās uzdevums būs aizstāvēt cilvēkus gan Itālijā, gan citās valstīs pret organizēto noziedzību. Šie cilvēki bieži vien kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem. Uh, viņu tiesības tiek būtiski pārkāptas, viņiem neizmaksā algu, viņiem nav nekādas aizstāvības. Viņi kļūst par vietējo nemieru upuriem. Pret šādām parādībām mums ir jācīnās. Eiropas Savienībai vienmēr pat arī aizsargājot un kontrolēt savas robežas, ir jārespektē individu tiesības un patvērumu meklētāju tiesības. Ir jādara tā, lai ikvienam cilvēkam, ja viņš vēlas, būtu iespēja pieprasīt patvērumu. Un pēc tam, protams, lēmums par to, vai tiek piešķirts patvērums vai nē, tas ir cits, tas pamatojas uz noteikumiem. Kopā ar Redingas kundzi mēs eh, mēģināsim darīt tā, lai Frontex un citas uh, aģentūras būtu pietiekami apgādātas ar resursiem un finansiāli, lai varētu veikt savus panākumus. Paldies, tagad Kirkop kungs. Uh, Priekšsēdētāja kungs, komisārs, kandidāts kungi, pēdējo nedēļu noteikumu vēlreiz uh, uzsver, cik svarīgi ir Eiropā cīnīties pret terorismu. Stokholmas programma, kā jūs teicāt, uh, runā par to, ka ir nepieciešams izveidot visu Eiropas stratēģiju cīņā pret terorismu, pret pret eh, cilvēku tirzniecību, pret kibernoziegumiem un pret narkotiku un tabaks eh, iepludināšana Eiropā. Eh, šobrīd dalību valstīs pieejamie resursi būtu jāapvieno, un ir vesela virkne aģentūru, un vajadzētu veicināt arī informācijas apmaiņu. Kā jūs domājiet veicināt sadarbību terorismu apkarošanā, organizētās noziedzības apkarošanā, arī ar partneriem ārpus Eiropas Savienības? Uh, Un vēl bez tam vajadzētu atcerēties vienmēr proporcionalitātes principu Eiropas atbildes reakcijā. Malšanas kundze atbilda. Kirkov kungs, paldies! Jā, tā būs viena no prioritātēm, ar kuru es savā mandātā nodarbošos, un tā būs viena no pirmajām lietām, ko, ar ko mēģināšu rīkoties. Mums ir nepieciešama iekšēja stratēģija, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un terorismu draudiem. Eiropas Savienība ir paveikusi jau zināmas lietas, un tomēr mums vajadzētu paveikt to izvērtēt citādākā gaismā un mēģināt noteikt, ko mēs vēlamies darīt cīņā pret terorismu un es izvērtēšu visus tos instrumentus, kur ir pieejami cīņā pret terorismu - datu apmaiņa, sadarbība ar trešajām valstīm, sadarbība arī ar ASV, kāda ir politika, kāda ir pieejamie resursi un kāda ir arī likumdošanas akti. Mums ir nepieciešams zināt, kas mums ir. Iespējams, ka mums kaut kā trūkst, varbūt ir tādas lietas, kas dubultojās, ko vajadzētu minimizēt. Es ar šo novērtējumu griezīšos jūsu komitejā pavisam drīz. Runājot par datu aizsardzību, par jaunām informācijas sistēmām, protams, tās vienmēr tiks izvērtētas balstoties uz proporcionalitāti, uz izmaksām, uz pievienoto vērtību un, protams, pamattiesību un integritātes aizsardzību. Kā jau teicu savā ievadrunā, šīs sistēmas tiks izvērtētas šādā gaismā balstoties uz manis pieminētajiem kritērijiem cīņa pret terorismu. Mums ir jādarbojas preventīvi, mums ir jādarbojas aizsargājoši, mums ir jādarbojas izvērtējoši, mums ir jādarbojas cīņā. Mums ir dažādas aģentūras un mums ir dažādi likumdošanas akti. Mums ir jārunā arī par terorismu upuriem. Šajā jomā ir darīts kaut kas, un tomēr mums varbūt uzmanība vairāk vajadzētu vērst uz terorismu aktu upuriem, un tas būs kopīgā stratēģija. Kirkopkungs. Jā, es eh, tiešām ticu un eh, ticu jūs teiktajam, taču neskatoties uz to, cik eh, sievietes mums būs iekšlieta jomā kā komisārs, komis, kā komisārai jums būs ļoti liela vāra. Un vai jūs varētu mums apsolīt, ka tieši tāda pati proporcionalitāte, kur jūs pieminējāt pirms brīža, tiks ievērota arī likumdošanas pieņemšanā un tiks piemērota arī dalību valstīs. Un vai tiešām šis fokus koncentrēšanās joprojām būs uz lielāku sadarbību, un vai jūs respektēsiet dalību valstu prioritātes un pati izstāšanos no līgumiem? Komisija runā par drošības politiku, bet varbūt nevienmēr šī politika būs praktiski iemiesojama vai efektīva. Malmstrēms kundze. Kā jūs teicāt, terorisma apkarošanā Eiropas Savienībai nav varbūt īpaši daudz likumdošanas instrumentu. Šobrīd par to atbild galvenokārt dalību valsts Eiropas Savienība tikai koordinē visu rīcību. Un, eh, kā jau es teicu, mums ir jā, uzmanība, uzmanība jāvērš uz uh, profilaks, un šajā jomā mēs esam dalījuši, da, darījuši daudz. Kad es pieminēju pārskata un analīzes momentu, uh, Mums tāds ir nepieciešams. Es tiešām ticu, ka šī komiteja jau iepriekš ir uzdevusi jautājumu iepriekšējiem iekšlietu komisāram Baro. Jautājums ir par to, kā pieejamos instrumentus izmantot pēc iespējas labāk. Varbūt ir tādi instrumenti, kuri nav pietiekami e efektīvi, varbūt, ka mums vajadzētu izmantot kaut ko citu. Un esmu gatava par tuvākajā laikā diskutēt par šiem instrumentiem. Tavares kungs. Obrigāts. Senhora Mal. Paldies, Malmstrēms kundze. Es gribētu jums jautāt sekojošo. Ko jūs domājat par konkrētām Frontex problēmām. Frontex direktors tiešām pagājušajā nedēļā bija parlamentā, mēs runājām par nolīgumu ar Lībiju, piemēram. Viņš teica, ka tas esot ļoti labs nolīgums. Taču presē pirms vairākām nedēļām parādījās reportāža par to, kā Lībijā tiek, eh, kā, kā viņi izturas pret eh, tiem cilvēkiem, kas gribētu emigrēt uz Eiropu. Viņi Sahāras tūkstnesī neciešamos apstākļos. Vai jūs gribat pārskatīt Frontex mandātu, lai atgrieztos pie seniem humānajām tradīcijām, proti, eh, ka mēs glābsim cilvēku dzīvības vienkārši nepieciešamības gadījumā? Kā jūs domājat? respektēt šos te pamatprincipus. Kā cilvēks var ierasties tādā valstī, kas neievēro Ženēvas konvencijas, kad viņš tiek diskriminēts pēc rases, atskrāsas un tam līdzīgi? Jā, mēģināšu atbildēt, varbūt es neatbildu pilnībā, jūs varēsiet uzdot papildu jautājumu. Eiropas Savienība un ikvienai cilvēciskai būtnē ir atbildība glābt dzīvību, protams. Un eh, Balstoties uz Frontex darbību, mums ir jāpiemēro šis likums arī uz jūrām. Es saprotu, ka ir dalība valsts, kurām ir grūti akceptēt šo definīciju. Šobrīd padome izveido savu veidu grupu, kā paskaidrot, uh, to, kas dalību valstīm un Frontexam būtu jādara kopīgā teritorijā. Un es ceru, ka par to būs panākta vienošanās, jo tas atvieglotu situāciju. Runājot par šo starptautisko konvenciju, tad mums, kā demokrātiskām valstīm, ir saistības to pildīt. Mums ir jānodrošina un jāraugās, lai mēs sniegtu aizsardzību tiem, kuri ir atstājuši teritorijas, kurās notiek cilvēktiesību pārkāpumi, kurās valda diktatūra un kurās viņa dzīvība ir apdraudēta. Dažkārt ir grūti izvērtēt, piemēram, runājot par vidusjūras reģionu, ir grūti izvērtēt, vai tie, kuri aizbrauc no kādas teritorijas, bēg no vajāšanas vai vienkārši kā eiropieši pirms simts gadiem bēg no nožēlojams dzīves. Piemēram, no Zviedrijas miljoniem cilvēku devās uz Amerikas Savienotajām valstīm pirms simts gadiem, lai, no, lai nodrošinātu adekvātu dzīvi. Viņi tur atrada jaunu dzīvi un jaunu laimi. Zviedrija bija ļoti nabadzīga pirms simts gadiem. Jautājums par Lībiju. Mums ir jārunā ar Lībiju. Lībija ir mūsu svarīgs kaimiņš, tā ir tranzīta valsts, tā ir cilvēku tirzniecības eh, nosūtītāja. Viegli jau ar viņiem runāt nav, jo Lībija, maigi sakot, nav īpaši demokrātiska. Es zinu, ka komisija ir mēģinājusi un arī iepriekšējās prezidentūras ir mēģinājusi tuvināties Lībijai. Šobrīd sarunas jau tikpat kā notiek, tomēr mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāmēģina sadarboties tādējādi, lai Lībija palīdzētu mums. Mums ir jāpieprasa, lai Lībija izturētos pret cilvēkiem saskaņā ar starptautiskajām konvencijām. Mums ir jāpalīdz Lībijai izveidot uzņemšanas iespējas un izmantot tās iespējas, kas viņiem ir. Kā jau teicu, viegli tas nav, mums viņiem ir jāpalīdz. Jā. Paldies! Back to Mr. Tavares. Tavares kungs. Uh, senhora Malmström, falamos do lado dos... Paldies, Malmströms kundze mēs nerunājam par lietu būtību, mēs runājam par risinājumiem. Viens no risinājumiem attiecībā uz patvērumu meklētājiem ir viņu izmitināšana trešajās valstīs un nevis viņu pārdalīšana starp Eiropas Savienības dalību valstīm. ASV, piemēram, savus patvērumu meklētājs arī izmitina citur. Eiropa saka, ka simts tūkstošus e, cilvēku varētu gadā izmitināt Eiropas teritorijā. Es neredzu, kā tas būtu iespējams. Šobrīd mums nav nekādas struktūras, kas nodarbotos ar šo cilvēku izmitināšanu. Iespējams, mums vajadzētu sākt ar mazāku skaitu, ar nevis ar simts tūkstošiem. Vai imigrantiem vajadzētu arī balsošanas tiesības? Ko jūs domājat par to? Jā, ir ļoti daudz uh, tēmu iekļaut jūsu jautājumā, es mēģināšu atbildēt. Mēs runājam par šo atpakaļ nosūtīšanas direktīvu, un es saprotu jūs domas par to. Protams, ka atpakaļ nosūtīšana un atpakaļ nometināšana ir būtisks jautājums. Ir valsts, kuras varētu šajā jomā darīt vairāk, šeit es runāju tieši par Eiropas Savienību, un, protams, vairāk varētu darīt arī trešās valstis. Tas varbūt būtu viens no iespējamiem risinājumiem, kā mēs varētu palīdzēt šiem cilvēkiem, proti dalīt atbildība patvērumu nodrošināšanā. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Borgecijo kundze, kungs, komisārs kandidāts kundze. Es ļoti augstu novērtēju to, ka jūs tik racionāli ir augāties uz jūsu nākotnes komisāra posteni šajā jomā. Kaut arī varbūt man ne, nekļuva skaidrs no jūsu ievadrunas precīzi jautājums, varbūt jūs varētu mazliet precizēt par to, kāda būs uzņēmumu darbinieku iebraukšana Eiropas Savienībā. Uh, Daudzkārt mums ir iespēja uzklausīt pārstāvis no valstīm, no tādām valstīm, no kuras nākat jūs, piemēram, no eh, Ziemeļu valstīm, kuras eh, ir izveidojusi adekvātas institūcijas, ku, kuras palīdz bēgļiem, un jūs jau pieminējāt, ka jūsu valstī ir ļoti daudz bēgļu, bet šīs Ziemeļu valstis, šīs Ziemeļu valstis nepiedalās tajā nastā, kura balstās uz pleciem, gulstās uz pleciem Grieģijai, Itālijai, Maltai, kuri uzņem šos bēgļus. Jūs tikai uzņemiet tos, kurus jūs gribat. Jautājums ir patiesībā par, B, par patvērumu pieprasītāju statusu. Man pat nav jā, jāpiezīmē, un tomēr es vēlējos pateikt to, ka Ferrero Valdners kundze jau ir vai, veikusi vairākus pasākums, un vai jums neliekās, ka mums vajadzētu visas 27 dalību valsts nosēdināt pie viena galda un sadalīt šo nastu un arī izdevumus visiem proporcionāli, Malmstrēms kundze. Has... Bet, jā, Eiropas Savienībai ir jābūt lepnai, un mēs to arī darām, ka mēs esam galvenie. Uh, cilvēktiesību aizstāvībā pasaulē. Protams, mēs palīdzam tiem, kuri bēg no diktatūras skartām valstīm un no apspiešanas. Es pilnībā jums piekrītu, ka ir valstis, kuras uzņemas lielāku atbildības nastu un dažas varbūt nē, bet Eiropas Savienībai kā tādai ir jāuzņemas atbildība un to mēs arī darām un darīsim. Daudz ir runāts par to, kā dalīt šo atbildību, un esmu jau sniegus pāris idejas par to, kā varbūt šo nastu sadalīt. Es zinu, ka vidusjūras reģionu dalību valstīm spiediens varbūt ir lielāks, un tomēr. Imigranti Eiropas Savienībā var ierasties gan ar gaisa transporta līdzakļiem, gan arī no austrumu robežas, un tā arī notiek. Līdz ar to vidusjūra nav vienīgais smagi piemeklētais reģions, un tomēr es saprotu, ka šis reģions ir uzmanības centrā gan no Frontex puses, gan no dažādu atpakaļ nomitināšanas programmu un sadarbības programmu puses, kuras mēs īstenojam ar trešajām valstīm ap vidusjūras krastiem. Un tomēr vēlētos uzsvērt, ka mums ir starptautiskas saistības, mums ir jāuzņem cilvēki, kuri pieprasa patvērumu Eiropas Savienībā. Paldies. Saprotu, ka papildu jautājumu uzdos Batenkungs, vai ne tā? Batenkungs, jeb eh, tomēr jūs, Borgēciekungs? Borgēciekungs pats uzdos papildu jautājumu. Paldies. Paldies. Komisāra amata kandidāts Kunze. Es gribēju, lai es atbildos pavisam šo konkrēto jautājumu, ko uzdevu par to, vai Eiropas Savienībai vajadzētu piemērot noteikumus, patvērumu noteikumus un atpakaļ uzņemšanas noteikumus. Vienlaicīgi ņemot vērā humāno dimensiju, es ceru, ka jūs izmantosiet šo slo slogu sadalīšanas principu. Jo visām 27 dalību valstīm, protams, nodomi var būt vislabākie, bet tajā brīdī, kad nonākam pie darbiem, tas nebūtu vairs tā netiek, netiek darīts. Frontex un tā, protams, ļoti laba attie, attīstība, runā par to, ka vajadzētu reorganizēt uh, Frontexu. Man patīk daudz aspektu šajā jomā. Un te ļaujiet man pieminēt divus konkrētākus aspektus. Jāsaka, pastāv ļoti delikāta rakstura problēma ar repatriāciju. Un domāju, ka Frontex šajā ziņā varētu pāraudzīt repatriācijas procesu Tas attiektos uz visām dalību valstīm. Tas būtu viens veids, kā sadalīt šo slogu. Līdz ar to nav tā, ka uh, repatriešanas uh, izdevumi jāuzņems tikai vienai konkrētai valstī, piemēram, manējai. Un otram kārtām vai būtu iespējams nodrošināt identifikācijas centrus, to darbību, vai varētu koordinēt to darbību tā, lai centrālo lomu šeit uzņemtos arī uzņemtos Frontex. Jā, paldies, Borgēcijo kungs! Domāju, ka Frontexam tiešām ir jāstiprina darbība. Frontexam saskaņā ar to priekšlikumu, ko likšu jums priekšā, kas gan vēl nav pilnībā izstrādāts, man būs jāuzklausa vairāki viedokļi, bet es tā kā jau teicu, teikšu, ierosināšu, ka tas tiek aprīkots ar savu aprīkojumu tā, lai tas varētu arī atbilstīgāk rīkoties operāciju vajadzības gadījumā. Gala atbildība, protams, tomēr jāuzņems pie robežām dalību valstīm, bet Frontex tiešām var īstenot šo koordinācijas darbu un būt ļoti liederīgs. Tas var palīdzēt dalību valstīm arī repatriēt cilvēkus tajā brīdī, kad tiek izpētīta kāda konkrētā cilvēka eh, situācija, kad tiek izskatīts viņa patvērumu pieteikums, un tā, lai eh, atbild, at, attiecīgos gadījumos viņus var tikt nosūtīt atpakaļ, tāpat laikā nepakļaujot viņus vajāšanas rikstie, riskiem, neizrēdot viņus uz valsti, kur, piemēram, viņiem kaut kas draud un tam līdzīgi. Bet, nu, protams, ka kļūdas vienmēr pastāv un tās mums jācenšas novērst. Bonsai. Tālāk nākamais runātājs - Bons kungs. Morvais kundze tālāk. Liels paldies! Man ir divīs komentāri un gribētu dzirdēt jūsu reakciju uz tiem. Pirmām kārtām 2008. gadā, 23. oktobrī Budapeštā notika manifestācija, desmitiem tūkstoši cilvēku izgāja ielās, uh, atceroties 58. gada revolūciju. Diemžēl viņus ieņem uzbruka policija, tā izmantoja asargāzi un cita veida ieročus, cilvēki tika ievainoti. Tur uz vietas bija arī daudz turistu, arī cilvēki no citām valstīm, ārpus Ungārijas, un vadi, policijas spēku uzbruk cilvēkiem, burtiski apspied šo, šo manifestāciju un demonstrāciju. Uh, kāds pazīstams politiķis savukārt tika pakļauts izmeklēšanai, kratīšanai, tika kratīts viņa dzīvoklis, tur ieradās uh, policijas pārstāvi nakts vidū, viņa persona tika aizvest prom no mājām, netika uzrādīts nekāds arest orders, notika krimināla vajāšana, viss process notika tādā veidā, ka netika garantēts nekāda veida cilvēktiesības. Tika konfiscēts, uh, konfiscēts šis cilvēks, šī cilvēka dators, visi uzņēmumi, dati tika izmantoti, konfiscēti, un es gribētu dzirdēt jūsu reakciju uz šiem diviem notikumiem, ko piedzīvoja mana valsts. Well, Mālsēms kundze. Paldies, Marvais kundze. Es nezinu, vai varu konkrēti atbildēt uz šo jūsu situāciju. Es atceros gan, ka bija šāda veida notikuma 2006. gadā, un eh, zinu arī, ka toreiz Zviedrijas eh, valdības pārstāvi tur ieradās Runātā runā no zāles, diemžēl to tūku nevar dzirdēt. Bet jāsaka, šāda veida jautājumi ir Ungārijas varas iestāžu ziņā. Viņām jāizmeklē to, vai policija pārkāpa savas kompetences, vai tā reaģēja tādā veidā, kas nav atbilstīgs Ungārijas tiesību aktiem. Un arī šis otrs gadījums ir nacionālās, uh, nacionālā kompetence, un es arī, diemžēl, nezinu šo notikumu konkrētās detaļas, tāpēc nevaru atbildēt uz jūsu jautājumu, diemžēl. Atgriežamies pie Marvais kundzes, lūdzu. Labi, tad varbūt Bonsa kungs. Mālsnēms kundze. Tas, ko jūs teicāt, jāsaka, nav mani nekādā veidā nomierinājis. Jo iznāk, ka jūs šeit aģitējat par masu imigrāciju, vēlties, eh, tāpat laikā, lai mēs būtu konkurētspējīgi, mums ir novecojos, novecojos novecojuši iedzīvotāji, bet galu galā tad iznāk tā, ka Eiropā tie, kas pārsniedz zinām vecumu, pēkšņi vairs nevar atrast vispār darbu, darba tirgu, un tas lielākoties notiek tāpēc, ka ir ļoti augsts imigrācijas līmenis. Turklāt man uztrauc arī problēmas, kas lielās pilsētās rodas, piemēram, Londonā, Brīselē, Amsterdamā un citur, tajos brīžos, kad eh, notiek šī masveida imigrācija, bet jūs šķiet vēl tikai vairāk mudināt, vēl vienu jaunu imigrācijas vilnu cenšaties radīt. Nu, man jāsaka, ka, manuprāt, tas nu gan nav tas pareizais virziens, kādā mums vajadzētu iet, ja jūs dabūsiet šo darbu, tad šķiet, ka jūs vēl uzsāksiet jaunu imigrācijas filmu, un tas nekas labs Eiropā viss nebūs. Māsrems kundze. Jā, paldies. Nu, jāsaka, ka visa šī situācija būs atkar, atšķirīga dažādās valstīs, bet visām Eiropas Savienības dalību valstīm būs vajadzīga darba ļaužu imigrācija. Dažādos sektoros, protams, vajadzības būs atšķirīgas, bet mums būs vajadzīgs uzturēt savu tausaimniecību, un mēs būsim atkarīgi no šī darba spēka. Mums būs taču kādam jāmaksā par pensijām vecākai paudzei, un lai uzturētu arī sociālā nodošanājuma sistēmu, tāpēc nav nekāds risinājums. Uh, Eh, imigrācija, protams, nav kopējais risinājums, bet tā ir daļa no risinājuma. Pētījumi ir bijuši ļoti daudz par demografiskiem rādītājiem un tam līdzīgi, un tie par to liecina. Protams, eh, viss būs atkarīgs apmēra jautājums un sektori par to lems dalību valsts. Bet mums ir vajadzīga kopējā regula par to, kā tad risināt situāciju šādos, šādā jomā. Un tad, protams, jūs pieminējat arī šo integrācijas jautājumu. Es domāju, tas gan ir ārkārtīgi nozīmīgs punkts ļoti daudzās dalību valstīs vajadzēs strādāt pie šī jautājuma. Tām vajadzēs sadarboties, paturot prātā, ka, protams, lielākoties tā ir tieši dalību valstu kompetence, pārliecināties par to, ka šie cilvēki intervējas darba tirgu sabiedrībā, eh, tai valstī, kur viņi ir izvēlējušies. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Bauvers kundzei. Lielas paldies, priekšsādātāji! Esmu šeit nodarbinātības komitejas vārdā, esmu šeit šai pusē, pa labi no jums. Gribu uzdot jums nodarbinātības komitejas vārdā šādu jautājumu. Jūsu portfelī ir iekļaut atbildība par imigrācijas politikas sakārtošanu Eiropas Savienību. Tas ir ļoti spēcīgs punkts. Mēs zinām, kāda Eiropā ir demografiskā situācija, kāds ir tendences. Šīs tendences piedzīvojam arī šobrīd, novērojam tās šobrīd. Un paturot to prātā un zinot, ka nevaram taču gaidīt arī nekādus brīnums pēkšņi šai jomā, man jāsaka, ka piekrīti jums. Piekrītu, ka mums zināmā mērā ir vajadzīgs nodrošināt imigrāciju Eiropā. Un tagad savos ievadu vārdos jūs teicāt, ka vēlties radīt tādu situāciju, kur ieguvējs būtu visas puses. Protams, ka tas nebūs viegls uzdevums. Un mans jautājums līdz ar to ir šāds. Kāda veida priekšlikumi, plāni jums pastāv attiecībā uz darba tirgu Eiropas Savienībā? Vai kā jūs pārliecināsieties, ka Eiropas Savienības pilsoņi netiek nolikti neizdevīgākā situācijā salīdzinot ar imigrantiem? Jo zināmā mērā var sākties tāds kā karš par algām, kā dempings. Un kā jūs pārliecināsieties, ka Eiropas Savienības pilsoņi arī, pilsoņi arī ir ieguvēja puse? Māstrēms kundze. Paldies, Bauers kundze, jā, tas ir ļoti būtisks jautājums. Mums būs tiešām jāpārliecinās, ka ieguvējs ir visas puses, gan tie, kas ieradīsies šeit Eiropas Savienībā, kas varbūt dārgs daļa no cirkulārās emigrācijas, viņi varbūt pēc tam būs gatavi atgriezties savās valstīs, smēlušies ekspertīzu un pieredzi šeit, citi vēlēsies šeit palikt. Nu, tas būs atkarīgs no tā, kādu lēmumu pieņems arī dalībvalsts, kurā šie cilvēki vēlēsies apmesties. Uh, Jo, protams, mēs nevēlamies izveidot tādu veidu sistēmu, kas no, nosauc, piemēram, smadzenes no trešām valstīm. Es šeit cieši sadarbošos ar savu kolēģi, kas atbildīgs par nodarbinātību, lai pārliecinātos, ka šie cilvēki, kas ieradīsies Eiropas Savienībā, piemēram, uz īslaicīgiem kontraktiem vai arī uz ilgāku laiku, pastāvīgi, uz pastāvīgu palikšanu, saņem tādas pašas tiesības darba tirgu, uh, Eh, taisnīgu algu un godīgus noteikumus, tāpat laikā eh, neradot eh, ļaunprātīgu konferenci vietējiem darbiniekiem. Un tieši tāpēc mums vajadzīgs direktīvas un regulas, lai šo jautājumu noregulētu. Es tiešām ceru, ka šeit mums izdosies ļoti cieša sadarbība, lai šo jautājumu attiecīgā veidā arī noregulētu. Tas, protams, ir tāds ilglaicīgs rezultāts un ilglaicīgs process. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Papildi jautājums, Bauers Boskūras kundze? Nē, Bauers kundze tomēr uzdos arī papildu jautājumu. Lūdzu, labi. Es atgriezīšos vēl pie šiem jautājumiem vēlāk atkārtot. Tātad papildu jautājums, saka Bauers kundze. Esam pieņēmuši regulu par sankcijām, kas tiek uzlikta darba devējiem, kas pieņem darbā nelegālos migrantus. jūsuprāt, kā šo regulu varētu īstenot? juridiskā, tā lai varētu juridisku atbildību uzlikt arī apakšuzņēmējiem. Jā, saka Mālstrēms kundze, tas tā ir ļoti svarīga direktīva, tā vēl nav stājusies spēkā, bet dalībvalsts, protams, var izvēlēties to īstenot jau ātrāk, jau šobrīd, un domāju, ka tā ir daļa no cīņas pret nelegālo migrāciju Bet legālā migrācija arī ir tāda, kas mums jā, jākontrolē, ir jākontrolē, piemēram, cilvēku kontrabanda, jo bieži vien šie cilvēki tiek uh, ievesti valstīs, tiem tiek apsolīts nezin kas, un pēc tam viņi tiek pakļaut vienkārši neizturiem notikumu, no, noteikumiem. Mēs esam šīs šādas situācijas pieredzējuši gan Itālijā, gan citur. Tāpēc mums jāpārliecinās, ka darba devēji var apliecināt, var pierādīt, ka izpilda regulā paredzētos kritērijus attiecībā uz nodarbinātību. Tas paredzēts regulā 1030. 135, un tam savukārt jānotiek atbilstībā saskaņā ar attiecīgiem nacionālajiem kompetentajām iestādēm tajos gadījumos, kad, piemēram, šādi noteikumi tiek pārkāpti, lai tās attiecīgās sankcijas varētu arī piemērot. Kā jau teicu, šī regula vēl nav stājusies spēkā, bet uh, dalībvalsts to var jau piemērot. Paldies, Boskurts kundze, nākamo jautājumu uzdos. Čer. Paldies, priekšsādātāji, es sēžu šeit. Labrīt visiem, labrīt Malstrēms kundzei. Daudz sievietes bēg no vietām, kur tiek pārkāptas sieviešu cilvēktiesības, kā piemēram viņu dzimuma orgānu izkropļošana notiek, vai arī viņas tiek ar varu izpracinātas. Bet šobrīd viņas neti, viņam netiek pievērēts patvērums, tādēļ, ka Eiropas Savienībā nav vadlīniju par, uh, ar, uz dzimumtiesībām vērsta diskriminācija. Izņemot Zviedrijā ir šādi noteikumi. 2010. gada sākumā Maltā tiks izveidots patvēruma e, birojs. Vai viņiem būs adekvāti resursi? Vai jūs varētu definēt trīs konkrētus pasākumus, ko jūs ieviesīsiet, lai, šī te, lai šīs birojas nodrošinātu e, pienācīgu aizsardzību sievietēm visā Eiropas Savienībā, ja viņas bēg no sieviešu tiesību pārkāpējiem e, savās valstīs? Paldies! Malstrīms kundze, lūdzu atbildiet uz šo jautājumu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par šo jautājumu. Protams, mēs zinām, ka pasaulē lielākā daļa migrantu ir sievietes. Nevis Eiropā es runāju, bet pasaules mērogā šobrīd. Protams, ka šis jautājums ir tāds dzimumu jūtīgs patvērumu meklēšanas politikai jābūt ir tādai, kurā īpašvērība tiek pievērsta viegli aizskaramām grupām, ievainojamām grupām, tādām kā sievietes, bērni, invalīdi un tā tālāk. Patvērumu birojs Tāpat arī politikai ir jābūt veidotai tā, lai mēs analizētu šīs dzimuma īpatnības, kā mēs uzņemsim patvēruma meklētājs, ja viņi ir kļuvuši par izvarošanas upuriem vai kā savādāk ir bijuši traumēti kā nodrošināt to, ka sievietes tiek izmitināts atsevišķi no vīriešiem šajā te patvērumu pieprasīšanas mirklī, it īpaši tad, ja viņām ir kāda ļoti smaga trauma bijusi. Uh, psiholoģiska trauma. Mums ir jāņem vērā dažādās cilvēku biogrāfijas. Nav šaubu, ka šādai analīzei ir jātiek veiktai patvēru meklēšanas birojas analizē šo situāciju, bet, protams, ka arī šie jautājumi jārisina mūsu normatīvajos aktos kopā ar Redings kundzi mēs mēģināsim iekļaut šos jautājumus par sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Jā, tās sievietes, kurām ir šādi draudi, izteikti noteikti Eiropā ir jāaizstāv. Dafne programmā, piemēram, tiek ieteikts um, izmantot šo programmu, lai palīdzētu upuriem. Paldies, Buskurts kundze, vai jums ir papildi jautājums? Jā sieviešu dzimumorgānu izkropļošana Eiropā ir aizvien pieaugoša problēma, jo mums ir aizvien vairāk to tādu imigrantu, kas iebrauc no reģioniem, kur tā ir parastā prakse. Uh, Eiropas Savienībai vajadzētu šīs parādības apkarošanu nosaukt par vienu no savām prioritātēm, un mēs domājam, ka tā mēs ietekmētu praksi visā pasaulē. Kāda būs jūsu konkrētā loma cīņā pret sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu? Kā jūs izveidosiet Eiropas stratēģiju tā, lai tiktu apkarot šī parādība visā pasaulē? Lūdzu atbildiet. Paldies par papildu jautājumu. Eiropas komisijai nav uh, nekādu uh, instrumentu, kas ļautu tai iejaukties ģimenes lietās, proti tradīcijas, kas tiek ievērot ģimenē, kaut vai tā būtu dzimurgāna izkropļošana. Taču Eiropas komisija ir sākusi izstrādāt paziņojumu par to, kā mēs kopā ar dalību valstīm varētu sākt risināt šo problēmu. Spānijas prezidentūras laikā mēs varētu to darīt sieviešu dzimumu orgānu izkropļošana ir briesmīga vardarbība, kas tiek pastrādāta pret jaunām sievietēm un meitenēm. Arī Eiropā tā parādās, un mums ir jāatrod sistemātisks veids, kā apkopot paraugu praksi, kā sākt profilaktisko darbu. Es zinu dažus ļoti labus piemērus, kas ir finansēti no Dafne līdzekļiem, kur vietējās pašvaldībās kopā ar reliģiskajiem uh, vadītājiem uh, un kopienu vadītājiem ir sākta izglītošanas darbība ir eh, likumdošanas atšķirības dalību valstīs, eh, ko mēs, es domāju, varētu pārvarēt, jo man nav šaubu, ka tas ir šausmīgs eh, noziegums, kas tiek pastrādāts pret šīm sievietēm, un to katrā ziņā vajadzētu apturēt. Paldies! Jakolīno kundze lūdzu uzdos nākamo jautājumu. Jakolīno kungs. Jā, paldies! Malstrēms kundze. Jūs runājot par to, ka ir nepieciešams stiprināt aģentūru darbu. Ir piemēram narkotiku un narkomānijas uzraudzības aģentūra, kas ir izvietota Lisabonā. Šobrīd Eiropā ir cilvēki, kas cieš no dažādām atkarībām, kas piemīt vienam tam pašam cilvēkam, piemēram, viņš lieto gan alkoholu, gan narkotikas tās izdara īpaši lielu kaitējumu uz šo cilvēku. Stokholmas programmā ir pieminētas šīs problēmas. Mans jautājums ir tāds, kā tiks risināta šī daudzkārtējā atkarība? Kā jūs domājat sadarboties ar Redingas kundzi? un arī ar Dāla kungu, kurš ir atbildīgs par patērētāju aizsardzību. Paldies par jautājumu. Jā, tik tiešām Jakolino kungs, jūs pieminējāt ļoti nopietnu problēmu. Eiropas Savienība šajā jomā nav pietiekami daudz ko darījusi. Dalību valstīm, protams, šeit ir galvenā atbildība. Likumdošanas ir atšķirīgas dalību valstīs. Mēs esam nedaudz pavirzījušies ar, uz priekšu jautājumā par narkotiku apkarošanas plānu ieviešanu. Stokholmas programmā šie jautājumi ir definēti nedaudz tālāk. Es ar prieku sadarbošos šīs problēmas risināšanā. Kopā ar jums mums vajadzētu rast veidus, kā koordinēt esošos darbības ietīkļus, kā jau jūs teicāt, atkarības smagi iedragā cilvēku veselību Bet tas nav viss, tas ietekmē arī organizēto noziedzību jo narkomāniem ir nepieciešams piekļūt šīm psihotropajām narkotiskajām vielām. Kā mēs varam sadarboties ar vietējām uh, kopienām, ar nevalstiskām organizācijām, ar dažādām organizācijām, lai uh, mainītu sabiedrības apziņu? Mums ir jāoptimizē mūsu rīcībā esošo pasākumu rīcība, bet tāpat laikā komisijas iekšienē noteikti mums būs debatas par šo jautājumu. Kā jau es teicu, ar Redingas kundzi, ar Dalu kungu mēs e, noteikti mēģināsim šo jautājumu risināt. Kā jau es teicu, tas nav pietiekami risināts Eiropas Savienībā. Es domāju, ka galvenokārt šeit ir jādarbojas vietējā līmenī sākotnēji. Paldies, Jakolīno kungs, vai jums ir papildi jautājums? Jā. Paldies par šo pirmo atbildi. Bez narkomānijas jautājuma jāpiemina ir arī cietumu jautājums un cietumu populācija. Daudzās dalību valstīs apmēram viena trešā daļa ieslodzīto ir ārzemnieki. Viņi nāk no uh, trešajām valstīm, nevis no Eiropas Savienības. Daudziem šiem cilvēkiem ir atkarības problēmas. Viņi ir gan narkomāni, gan alkoholiķi. Protams, ka viņiem ir nepieciešams eh, veselības aprūpas darbinieku atbalsts. Stokholmas programmā noteikti vajadzētu risināt šo problēmu. Tagad ir arī Lisabonas līgums spēkā, kas mums varētu palīdzēt risināt šo problēmu. Kad cilvēki izkļūst no cietuma, viņus ir jāintegrē atkal sabiedrībā. Viņiem ir jādod praktisks iespējas atgriezties normālā ikdienas dzīvē un sabiedrībā. Vai jūs varat mums pateikt, ka šis jautājums nonāk Stokholmas programmas centrā? Jakolīnikungs. kungs. Es atzīstu, ka jūsu pieminētā problēma ir ļoti nopietna un tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. Taču Eiropas Savienība nevar atrisināt visas problēmas Eiropas līmenī. Mēs varam definēt problēmas, pievērst uzmanību tām, mēs varam rast instrumentus, varam finansēt projektus, varam apmainīties idejām. Taču dažus no šiem jautājumiem vislabāk var risināt vai nu dalību valsts līmenī, vai arī vietējā līmenī. Es domāju, ka jāievēro subsidaritātes, proporcionalitātes princips, un mums vienmēr ir jāizvēr, jāizvērtē, vai lēmumu un pasākums vislabāk ir izvērst Eiropas līmenī vai dalībvalsts līmenī. Domāju, ka šī ir viena no tām jomām, kur mums vajadzētu izcelt problēmas, stiprināt sadarbību vietējā līmenī, taču nevajadzētu izdot stingru likumdošanu Eiropas līmenī es atzīstu, ka jūsu minētās problēmas tā nīpat laikā ir ārkārtīgi nopietnas. Christ Paldies, Kristensen kungs! Have... Paldies, priekšsādātāja kungs! Šobrīd ir miljoniem cilvēku, kas Eiropas Savienībā dzīvo un strādā nelegāli. Daudz no viņiem uh, iebrauc Eiropas Savienībā meklēt labākas dzīves apstākļus, citiem ir solīts, ka šeit ir pārspīlēti labi apstākļi, taču realitāte ir tāda savā nelegālās uzturēšanās laikā viņiem gandrīz vai nekādu tiesību nav Eiropas Savienībā, viņi nevar, piemēram, apdrošināties, viņiem nav piekļuvis veselības aprūpe, viņi bērni iet skolā, viņi paši nemaksā nodokļus un tā tālāk un tā joprojām. Zināmā veidā viņus varētu zināmā mērā nosaukt par mūsdienu vergiem. Uh, Eh, kādēļ tas tā notiek? Tādēļ, ka ir pieprasījums pēc nelegāliem strādājušiem. Ko jūs, komisāri, darīsiet, lai šo pieprasījumu pārtrauktu? Paldies par jautājumu, Māstrēms kundze. Paldies, Kristensen kungs. Man tiešām aizkustina tas, cik lielā mērā jūs man uzticaties un cerat, ka es atrisināšu šīs milzīgās problēmas. Protams, Eiropas komisijas uzdevums ir risināt šīs problēmas. Kristensen kungs, jums ir pilnīgi taisnība. Daži no šiem cilvēkiem tiek atvesti Eiropā maldinošā veidā. Viņi cer šeit saņemt ļoti labi atmaksātus darbus, taču tā nav. Viņi kļūst vai nu par vergiem vai par seksuālajiem vergiem strādājot dažādos bordeļos, un viņiem nav nekāda tiesība. Taču mums ir jāmēģina tas risināt, mums ir jā veidot dažādu likumdošanas aktu, tiesību aktu, piemēram, par sezonas strādniekiem, kā jau es teicu, atsevišķās dalībvalstīs ir savu specifiskā situācija, ko vajadzētu ievērot. Mums tāpat arī ir jāveido Eh, tādu priekšnoteikumu, ka cilvēki, kas šeit legāli iebrauc, saņem tādas pašas tiesības kā mūsu pilsoņi un pastāvīgi iedzīvotāji. Bez tam mums ir jāsadarbojas ar kaimiņu valstīm, lai pārtrauktu cilvēku tirdzniecību. Jāinformē cilvēki, jāstāsta par citiem veidiem, kā iekļūt Eiropā, nevis eh, kļūstot par eh, kontrabandas upuriem. Tad, ja šie cilvēki ierodas pie mums,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 Šobrīd likumdošana ir atšķirīga. Es zinu, ka manā valstī un arī pie jums Dānijā ir ļoti aktīvs debats par to, vai šiem cilvēkiem piedāvāt piekļuvi veselības aprūpē, piemēram. Šobrīd vēl ir pāragri domāt par Eiropas līmeņa likumdošanu šajā jomā, tātad aizstāvot cilvēks, kas šeit dzīvo legāli vai nelegāli. Paldies, Kristensen kungs, vai jums ir papildi jautājums? Jā, paldies. Jūs zināt, ka padomu Eiropas parlaments ir, lēmuši par, ir lēmuši par sankciju direktīvu. Šis direktīvas mērķis ir ir sodīt darba devēju un nevis darba ņēmēju par nelegālo darbību. Kā jūs nodrošināsiet to, lai nākotnē darba devējs nevarētu tikt sveikā cauri, ja viņš nelegāli pieņem darbā strādājošās? Un kā jūs nodrošināsiet to, lai dalībvalsts ieviestu šo direktīvu pareizi? Paldies! Paldies, Kristensen kungs, par jautājumu! something? Okay, okay. Uh, this will have to be done under the same condition. Tas tiks darīts tādā pašā veidā, kā citreiz, proti komisija vienmēr uzraug to, kā dalība valsts ievieš direktīvu. Atbildot uz vienu no iepriekšējiem jautājumiem, es jau teicu, ka ir ļoti svarīgi neļaut darba devējiem izmantot nelegāli ievestus cilvēkus šeit, kas ir bijuši cilvēkdarbības, cilvēka tirdzniecības upuri. Komisija ir līgumu aizstāvis, sargs, un viņai ir jāskatās, lai dalībvalsts ievēro direktīvas, kas ir pieņemtas. Arī šajā jomā es eh, bez šaubām iesūdzēšu dalībvalsts tiesā, ja viņas pārkāp šo direktīvu, tāpat kā tas būtu jebkurs cits direktīvas gadījums. Paldies, Māstrēms kundze. Mrs. Sipel. Cipels kundze, lūdzu. Jā, herzlichen dank. Frau Malmström, ich würde Ihnen. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, man ir tāds pamatjautājums, ko es gribētu jums uzdot. Es uzklausīju jūsu ievadrunu. Varbūt jūs tagad varētu uh, oficiāli apsolīt, ka kopā ar Redingas kundzi jūs ieradīsieties šeit pie mums regulāri. Un šajās tikšanās reizēs jūs saulēcīgi uh, Mūs informāsiet par to, ka uh, konvencijas tiek ieviest saskaņā ar 218. pāntu. Tālāk man ir konkrēts jautājums par SWIFT. Ko jūs zinat par SWIFT darbības efektivitāti? Vai tas tiešām ir labs terorismu darbības apkarošanas paņēmiens? Un visbeidzot, tauts Eiropas parlamenta rezolūcijā par SWIFT ir daudz punktu. Kuri trīs no šiem punktiem jums šķiet paši svarīgākie un kurus vajadzētu ieviest? Paldies! Vārds Mālstrams kundzei. Jā, šeit bija trīs jautājumi. Par pirmo jautājumu, jā, es varu apsolīt, ja jūs man apstiprināsiet komisāru samatā, tad es ieradīšos regulāri šajā komitē, tāpat kā mans priekškājais, un es domāju, ka Lisabons līgums paredz ļoti lielu, plašu sadarbību. Man būs vajadzīga jūsu palīdzība, jūsu atbalsts problēmu risināšanā. Es apsolu, ka es bieži ieradīšos šeit. Otrs jautājums bija par SWIFT. Šobrīd mums ir pagaidu noliegums, kas darbojas deviņus mēnešus. Viņš pavisam drīz sāks darboties. Man ir sniegti daži konkrēti piemēri, cik efektīvi darbojas SWIFT. Es domāju, ka SWIFT mums palīdz izsekot terorismu finansējuma avotiem. Es zinu, ka Eiropas parlamenta deputāti devās uz Vašingtonu pavisam nesen. Jūs runājat par šo jautājumu. Es gribētu, lai gan Amerikas, gan Eiropas attiecīgās varas iestādes un tiesības sargājušās iestādes apkopot konkrētus piemērus, kā SWIFT ir palīdzējis tad jūs arī redzēsiet uzskatām tā darbību. Man jau šobrīd ir daži piemēri, apvienotajā karalistē, piemēram, septembrī tika piespriests sots dažiem individiem, pateicoties SWIFT informācijai. Tāpat arī Vācijā ir novērts terorismu uzbrukums, arī ASV ir devušas mums uh, piemērus, kad SWIFT ir palīdzējis uh, šo finansējumu pārtraukt. Rīt Toledo kopā ar komisāru Baro mēs spriedīsim par šo jautājumu un iezīmēsim arī SWIFT darbības nākotni. Pēc tam mēs varētu jums sniegt jaunu, aktuālāko informāciju par SWIFT darbību. Es ceru, ka vēlāk pēc šīs sākotnējās fāzes SWIFT darbība būs tāda pastāvīgāka. Kopā ar jums mēs lemsim par to, kā tas varētu darboties. Tāpat kā jūs arī es esmu nobežījusies par personu datu aizsardzību. Uh, Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai šis te Swift pastāvīgais variants ņemtu to vērā. Paldies! Sipels kundze, vai jums papildu jautājums? Jā. Man ir vesela virkne jautājumu. Uh, Bet es paturpināšu jūs teikto. Jūs tikko kā teicāt, ka nebūs Eiropas stratēģijas terorismu apkarošanai, bet ikreiz, kad būs terorismu uzbrukums, tad būs kaut kāds konkrēta atbildes reakcija. 2001. gadā un tagad atkal uh, pēc uh, Ziemassvētku starpgadījumiem ar terorismu uzbrukumu mēģinājumiem ir atkal diskusijas par SWIFT. Tālāk par ķermeņa skeneriem mēs redzam, ka tehniskie risinājumi šobrīd mums nepalīdz. Ir citas problēmas, kas jārisina. It kā garām ejot, jūs pieminējāt to, kāda ir tie pamatakmeņi, kas ir nepieciešami, lai izveidot kopīgu stratēģiju terorismu apkarošanai. Kādi ir šie pamatakmeņi un kas jūsuprāt šodien vēl nav izdarīts un kas būtu, ja, par ko būtu jādomā? Paldies, Mālstrums kundz, lūdzu atbildiet. Jā, Sipels kundz, es domāju, ka varbūt bija problēma ar tulkojumu, taču es savā atbildē vismaz vienreiz pasvītroju, ka es domāju, ka mums ir jāpāriet no šīs fragmentārās pieejas terorismam uz uz vispārēju pieeju. Es gribu apkopot visus tos ieročus, kas mūsu rīcībā, lai cīnītos pret terorismu. Protams, šeit es domāju informācijas apmaiņu, dažādās politikas, dažādos fondus, dažādās direktīvas, tiesību aktus. Viss, kas ir mūsu rīcībā, ir jāpārskata, un to es darīšu kopā ar Redings kundzi. Tātad mēs izpētīsim visu šo kopīgo Eh, informācijas apmaiņas arhitektūru būvi kopā gan Eiropas Savienībā, gan arī ar mūsu partneriem ārzemēs, lai rastu kopīgu skatījumu uz to, vai šī aina ir pilnīga, ja varbūt kādi tās elementi jāuzlabo. Eh, protams, izvērtēsim visus elementus, gan izmaksas, gan proporcionalitāti, gan arī papildvērtību, ko šie priekšlikumi dots iekšējās drošības stratēģijas ietveros, es tad nākšu eh, pie jums ar priekšlikumu, kā vislabāk cīnīties pret terorismu šobrīd. Paldies! Senor Dias de Mera. Dias de Mera kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra amata kandidātas kundze, es jums novēlu visu to labāko jūsu darbā, bet es tomēr vēlētos uzdot jautājumu par Frontex vēl. Frontex nozīmē pasākumu koordināciju, datu apkopošanu, analīzi, paraugu prases apkopošanu un arī robežu kontroli. Frontex patiesībā nenozīmē, ka notiek iejaukšanās dalību valstu atbildības sfērā. Ko, ko mums vajadzētu darīt? Frontex sakarā. Mums varbūt vajadzētu pārvērtēt un izvērtēt Frontex mandātu un pārliecināties, vai Frontex pieejamie resursi ir pietiekami, proti ņemot vērā patreiz uz Eiropu izvērsto migrācijas vajoni. Ko mums vajadzētu darīt? Vai mums ir nepieciešama papildus resursi? Tas bija pirmais jautājums - papildus cilvēku, cilvēku resursi. Jo uh, Manuprāt, izvērtējot Frontex darbību, mums vajadzētu ņemt vērā vairākus aspektus. Proti, vai mums vajadzētu izmainīt regulu par parlamenta iesaistīšanos. Es pēc tam papildināšu, bet tas pirmais jautājums. Kandidāts Gonze, paldies! Frontex padome ir veikusi darbības izvērtējumu un nākus klajā ar vairākiem priekšlikumiem par to, kā stiprināt Frontex darbību. Kā jūs pieminējāt, Frontex ir aģentūra. Tā var koordinēt akcijas, tā var palīdzēt, un tomēr tā nevar uzņemties atbildību par robežu kontroli. Liela daļa Frontex darbības balstās uz solidaritātes principu. Viegli pateikt solidaritāti, bet varbūt konkrētā rīcībā to nevienmēr var novēlot. Es nākšu klajā ar priekšlikumu Frontex darbības stiprināšanā, proti Frontexam ir jābūt tiesībām iepirkt pašiem savu aprīkojumu, lai Frontex nebūtu atkarīgs no dalību valstīm ik brīdi, kad ir nepieciešams jauns aprīkojums. Frontexam ir jābūt vairākām nodaļām un jāsadarbojās ar dažādiem robežu kontrolas mehānismiem dalību valstīs. Mēs izveidosim arī Eurosur un mēs veicināsim arī robežu kontrolas darbinieku izglītošanas pasākums par starptautiskajiem likumiem un par citām lietām, kas ir saistīts ar robežām. Es ceru, ka viņi sadarbosies arī ar patvērumu bīroju un sadarbosies arī ar trešajām valstīm, par kurām mums ir, ar kurām mums ir atpakaļ atgriešanas nolīgums. Un, protams, Frontexam ir jāsadarbojās arī ar patvēruma augsto uh, komisāru un ar tādām valstīm kā Lībija. Tie ir vairāk pasākumi, kuri būtu aktuāli šobrīd Frontex darbībā, taču patiesībā šobrīd tas ir lielā mērā atkarīgs no darbību valstī, dalību valstīm un viņu rīcības. Mēs varam palīdzēt dalību valstīm, bet mēs nevaram viņām likt to dalīt, darīt. Paldies, papildi jautājums. Frontex jau šobrīd strādā ar starptautisko imigrācijas organizāciju. Frontexā ir 120, 803, 800, 122 darbinieki un viņi, viņu budžeta ir 83 miljoni eiro. Frontexam vajadzētu prioritizēt darbības jomas, un patiesībā lielākais migrācijas vilnis nāk no dienvidiem. Uh, Lielāko migrācijas vilni saņem patiesībā Malta, arī Grieķija un Itālija. Jūs teicāt, ka Frontexam vajadzētu būt iespējai iepirkt savu aprīkojumu, bet kādam šim aprīkojumam ir jābūt? Es domāju, ka aprīkojumam ir jābūt tādam, kas atvieglot savstarpējo atpazīstamību. 2007. 2013. gada budžeta plānā Frontexam ir paredzēts iepirkt helikopterus, pat par kādu aprīkojumu jūs runājat, kandidāts kundze. Jā, Frontexam ir pietiekam daudz naudas, bet kā jau jūs pieminējāt savai papildu jautājumā, Frontexam nav skaidrs zināms, vai konkrēta operācija notiks, vai dalību valstis piedalīsies, un šī situācija mainās ā, ļoti ātri. Līdz zināmai robežai Frontex var iepirkt savu apkalp, aprīkojumu. Protams, ka tiks izvērtēts, vai tas ir resursi adekvāti. Bet ja mēs vēlamies, šobrīd dalību valstīm ir iespējas piedalīties operācijās ar ļoti īsu sagatavošanās periodu, un, protams, ja, piemēram, pāris nedēļas sagatavotu priekšlikumu, es varētu jums pēc tam prezentēt, un mēs varētu runāt par Frontex darbības stiprināšanu. Paldies! Bauerskundze, lūdzu!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 uzdot jums jautājumu gan komitejas vārdā, gan arī Eiropas Tautas partijas vārdā. Es vēlētos parunāt par cilvēktirzniecību. Tā ir ļoti būtiska Stokholmas programmas sastāvdaļa cīnīties pret cilvēktirzniecību, un, protams, līdztiesības komitejas vārdā es vēlētos uzdot jautājumu par sekojošo 80% no cilvēktirzniecības upuriem ir sievietes vai jaunas meitenes. Neskatoties uz visiem pasākumiem, ko Eiropas Savienība ir veikusi, cilvēktirdzniecība tikai pieaug, upuru skaits pieaug. Kādi būtu konkrēti juridiski instrumenti cīņai pret šo pret šo fenomenu? Ko jūs darīsiet padomē, ko jūs esat paredzējusi īstenot, lai samazinātu upuru skaitu, lai samazinātu atkārtu, atkārtotu krišanu cilvēku tirzniecības tīklos, un ko jūs darīsiet, lai samazinātu prasības par cilvēku tirzniecības. Komisārs kundze, paldies Bauers kundzei. Tas ir viens no jautājumiem, kas manai sirdī ir ļoti tuvs. Es nevaru nepiekrist jums, ka šis noziegums ir šausminošs. Sievietes, bet arī jauni zēni ir cilvēktirzniecības upuri. Un es nevaru iedomāties lielāku cilvēka goda un integritātes pārkāpumu, kā tikt pārdotam kā seksuālam vergam. Mums ir jāraugās, lai visās dalību valstīs tas tiktu uzskatīts par ļoti smagu kriminālu noziegumu un tam būtu adekvātas eh, tiesiskas sekas. Uh, Ir lietas, par kurām vienoties eh, mēs nevarēsim vienotā līmenī, un tomēr es vēlētos vēlreiz runāt par Lisabonas. Lisabonas, Lisabonas, līguma, proces, eh, Lisabonas līguma ietvaros procesu par eh, šo jautājumu. Un es ceru, ka koplēmuma procedūras ietvaros un ar ļoti lielo vēlmi gan dalību valstīs, gan šajā parlamentā apkarot šo jautājumu šo rīcību mums izdosies direktīvu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Vēl bez tam mums ir jāstrādā ar upuru rehabilitāciju, un tas varbūt mazliet ir saistīts ar citām jomām. Tas ir saistīts ar pasākumiem, par kuriem es pilnībā neatbildu, jo tie nav manākā komisāras kompetencē. Tam ir arī trešā dimensija, tas ir saistīts ar Eiropas kaimiņu attiecību politiku, un mums tas viss ir jāsavēl kopā, jāstrādā ar nevalstiskajām organizācijām. Mēs zinām, ka ir ļoti labas programmas gan Moldovā, gan citās vietās, lai sievietes, kuras ir tikušas pakļautas šim noziegumam, pēc tam varētu atgriezties sabiedrībā un dzīvot normālu dzīvi. Paldies, Bauers kundze! Paldies! Es ļoti augstu novērtēju jūsu vēlmi strādāt pie šīs jomas. Papildi jautājums. Ņemot vērā to, cik Eiropā ir apkopota pieredze, mēs zinām, ka vairāki ģenerāla direktorāti strādā ar šo jautājumu vai pie šī jautājuma, bet koordinācijas nav, ja tā ir nepietiekama. Dalību valstīs ir institūcijas, kas nodarbojas ar šo jautājumu, bet Eiropas līmenī koordinācijas nav. Un vai jūs iestātos par Eiropas līmeņa koordināciju šajā jautājumā? Malmstrēms kundze, jā. Es iestājos par koordināciju, un es tiešām uzskatu, ka Eiropas koordinācija būs manā atbildības sfērā, proti JLS ģenerāldirektorātā. Vēl bez tam vēlētos uzsvērt to, ka Stokholmas programma un nākotnes drošības stratēģija Eiropai uh, uzsvērt šo problēmu. Jūs jau teicāt, Bauers kundze, ka ir stratēģijas, bet tās nav savilktas kopā. Mums ir jāskatās daudz plašāk un lielākā sadarbības formā. Un es tiešām uzskatu, ka iekšējās drošības stratēģija ir jāizstrādā kopā ar citiem komisāriem, jo, kā jau jūs teicāt, mums uz problēmu ir jāskatās no dažāda viedokļa. Thank you again. Paldies! Un tagad Matiju kundze. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Godētā komisārs kandidāte. Mans jautājums būs par patvērumu un imigrāciju. Ko jūs darīsiet, lai katrs Eiropas patvēruma un imigrācijas pakta punkts tiktu ieviests? Gribētu zināt, kādi pasākumi tiks uzskatīti par prioritāriem un kāda prioritāte tiks piešķirta nelegālo imigrantu atpakaļ atgriešanai? Paldies par atbildi. Oui, oui, euh, la... Lūdzu, vārds Māstrams kundzei. Paldies! Imigrācijas pakts vēl nav pabeigts, nākamgad tas tiks pabeigts un izvērtēts, un mēs zinām, ka daži pasākumi jau tiek ieviest, bet vēl daudz kas jādara. Es jau savā ievadrunā mēģināju iezīmēt dažas prioritātes. Pirmkārt, nosaucu patvērumu jomā to, ka ir nepieciešama patvērumu pakotne. Es zinu, ka tas ir delikāts jautājums, padomē to būs grūti apstiprināt, taču ir nepieciešama kopīga noteikuma, jo pašā sākumā, lai visi patvērumu meklētāji zinātu, kāda šie noteikumi, un tāpat ir nepieciešams sakārtot dalību valstu situāciju. Es zinu, ka jāizvairās galvenokārt no ciešamā, ciešanām. Tam visam ir savas izmaksas. Mēs nedrīkstam cilvēkus ļoti ilgi tuvarēt šajās patvērumu meklēšanas vietās. Tālāk par nelegālo imigrāciju. Es jau nosaucu dažas prioritātes kā piemēram ir jāstrādā, lai būtu legāls iebraukšanas iespējas Eiropā. Pieminēju, ka Frontex darbība būtu jāstiprina šajā jomā, ir jāsadarbojas ar trešajām valstīm. Es domāju, ka jaunais patvēruma aps, um, atbalsta birojs, kas tiks atvērts valetā šo rudenu, varētu dot savu ieguldījumu. Uh, lai palīdzētu gan izcelsmes valstīs, gan arī, lai palīdzētu sadalīt atbildību Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Bez tām es uh, gribu turpināt debats ar trešām valstīm, īpaši ar Lībiju, Turciju un citām reģionu valstīm, lai, skat, lai meklētu iespējas atpakaļ uzņemšanas līguma noslēgšanai ar šīm valstīm. Es ceru, ka šīs valsts varētu mums palīdzēt kontrolēt arī nelegālo imigrāciju. Paldies! Mačiekundz, vai jums ir papildi jautājums? Mm. Jā, Melstrams kundze, jūs pieminējāt Lībiju un Turciju. Vai jūs varat mums garantēt, ka ik viens līgums, kas tiek parakstīts ar trešo valsti, paredzēs arī punktu par imigrāciju? Vai visos līgumos būs punkts par imigrāciju? Melstrams kundze. Ar tām valstīm, ko jūs nosaucāt Lībiju un Turciju, tas ir darba kārtībā. Debates ir ļoti sarežģītas. Ar Lībiju esam pavadījuši ilgu laiku diskutējot Šobrīd ar Barokungu mēs esam nedaudz pavēruši durvis. Barokungs vēlējās doties uz Lībiju novembrī, bet, diemžēl, viņš nevarēja aizbraukt uz Lībiju. E, es meklēšu iespējas turpināt šo dialogu. Šie jautājumi ir uz galda, tie vienmēr tiek pieminēti runāt ar trešajām valstīm. Protams, situācijas šajās valstīs ir atšķirīgas, bet no darba kārtības šie jautājumi nepazudīs. Paldies! Thank you. Paldies! Linda. Linnas kundze, paldies! Kaut arī Vivienai Redingai būs galvenā loma pret diskriminācijā un sociālo lietu komitejā viņa jau uzstājās, daudziem migrantiem ir e, kaut kādi fiziski trūkumi, un līdz ar to pret viņiem diskriminācija būs daudz lielāka, ne tikai tāpēc, ka viņi ir invalīdi, bet arī tāpēc, ka viņi ir imigranti. Es uzskatu, ka visiem vajadzētu sadarboties, tajā skaitā arī komisāriem. Kā jūs sadarbosieties konkrēti ar Viviānu Redings kundzi un sociālo lietu komiteju, lai nodrošinātu, ka tie migranti, pret kuriem jau ir piemērot diskrimināciju, netikt vēl vairāk diskriminēti viņa sociālās orientācijas, reliģijas un citu pārliecību dēļ, Malmstrēns kundze? Paldies, Lins kundzei! Es zinu, cik jums šis, šie jautājumi ir tuvi. Protams, ka tas ir Redingas kundzes kompetence, un tomēr tas skar arī manu atbildības sfēru, un, protams, ka mēs sadarbosimies. Stokholmas programmā ir skaidri atrunāts, ka tā saucamās riska grupas, tajā skaitā cilvēki, tajā skaitā sievietes, bērni, invalīdi, visām šīm grupām ir nepieciešama papildus aizsardzība jo tiešām ir iespējama papildus diskriminācija, un tas viss tiks iekļauts mūsu priekšlikumiem. Protams, ka es sadarbošos gan ar Redingas kundzi, gan ar citiem komisāriem, lai iestrādāt šos jautājumus visos lēmumos, kas tiek pieņemti. Līnas kundze, papildu jautājums. Jā, kā jūs ziniet, mums jau ir izstrādāts uh, priekšlikums sadarbībā ar padomi. Pretdiskriminācijas direktīvai te būtu jātiek pieņemtai pēc iespējas ātrāk, lai cilvēki tiešām netiktu pakļauti diskriminācijai? Un vai jūs mēģināsiet pātrināt šo procesu un izdarīt spiedienu uz jūsu uh, kolēģiem komisijā, lai šis uh, direktīva tiks pieņemta pēc iespējas ātrāk. Malmstrēms kundze, es Zviedrijā biju Eiropas lietu ministra Zviedrijā un sadarbojos uh, Zviedrijas prezidentūras ietvaros jau ar saviem kolēģiem citās valstīs. Mums bija cerība, ka mums izdosies pieņemt šo direktīvu līdz prezidentūras beigām, bet palika vēl nedaudz sīkumu. Uh, kurus mēs neatrunājām. Un es tiešām ceru, ka Spānija turpinās šo darbu, jo, kā jūs teicāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī direktīva pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemta. Un, protams, ka es sadarbošos gan ar prezidentūru, gan ar padomi, lai tā stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Tā ir ļoti svarīga direktīva ne tikai iekšlietu jomā, bet visai Eiropas Savienībai. Thank you. Madame Guillaume. Paldies, Gijonskundze. Paldies! Gribētu atgriezties pie patvēruma pakotnes. Jūs rakstiskajās atbildēs es redzu, ka jūs esat par to, lai drīzumā tiktu pieņemta šī pakotne. Jūs zinat arī, ka debatas šobrīd ir bloķētas padomē par Dublinu 2 un par šīm patvērumu piešķiršanas regulām. Jūs teicāt, ka atsevišķi dalību valsts jau ir kritizējušas komisijas nesenos priekšlikumus, kuru mērķis bija harmonizēt patvērumu procedūru gan e, direktīvā, kas attiec uz kvalifikācijām un procedūram. Eiropas parlaments vēl nav turpinājis darbu pie šiem priekšlikumiem. Kādi konkrēti pasākumi, ko jūs iesakāt, lai a, izvestu šo situāciju no strupceļa? 2012 2012. gadā paredzēts ieviest kopīgu patvērumu sistēmu, lai patvērumu meklētāji, kas e, bēg no vajāšanas, varētu tomēr rast patvērumu šeit. Un ko jūs darīsiet attiecībā uz tām dalībvalstīm, kas neievēro starptautiskās konvencijas attiecībās patvērumu meklētājiem? Lūdzu atbildiet. Jā, paldies, Gijoms kundze, jūs pareizi teicāt, šie priekšlikumi e, ir izteikti, bet tos ir ļoti grūti pieņemt padomē, jo tie ir delikāti jautājumi, eh, dalību valstu bažas ir reālas un tās rada mums grūtības. Taču jāsaka, ka padome un visas dalību valsts ir vienojušās par Stokholmas programmu, par mērķi izveidot kopīgu patvērumu telpu 2012. gadā. Visu valstu pārstāvi ir parakstījušies zem šī mērķa. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams izstrādāt cilvēku cienīgus noteikumus attiecībā uz to, kā jāizturas pret patvērumu meklēšanu spēlētājiem visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Es e, nevaru darīt neko citu, kā vien izmantot šo Stokholmas programmas pavērto lodziņu, pavērto iespēju lai sāktu koordinēt šo lauku. Koplāma procedūrā tiks iesaistīts Eiropas parlaments visā pilnībā. Mēs e, kopā darīsim tā, lai direktīva tiktu beig beigās pieņemta. Neslēpšu, tas būs ļoti grūti, ļoti sarežģīti. Šīs debats ir sarežģīts un būs sarežģītas. Uh, Bet, ja mēs vēlamies panākt mūsu izvirzīto mērķi 2012. gadā izveidot šo kopīgo telpu, tad mums ir jāpasteidz. Gijoms kundze, vai jums ir papildi jautājums? Gaidot 2012. gadu, pagājušo nedēļu jūsu kolēģi Redingas kundze, kas atbildēs par pamatiesībām, mm, teica, ka viņa eh, nekavēsies izvirzīt uh, šo te pārkāpumu procedūru sāk pret dalību valstīm. Vai jūs darīsiet to pašu? attiecībā uz dažām valstīm, kas sūta atpakaļ eh, patvērumu meklētājus. Eh, vai jūs uzsāksiet šo pārkāpumu procedūru, ja valsts to sāks nepamatot? Tā ir daļa no mūsu darbības jomas, no darbības pakotnes. Ir ne visas dalība valsts Eiropas Savienībā ir parakstījuši starptautiskās konvencijas, un atpakaļ neatgriešanas princips ir jārespektē visās dalību valstīs. Tās ir starptautiskas saistības, ko esam uzņēmušies nevien dalību valstīs, bet arī, nevien komisijā, bet arī dalību valstīs ir jāievēro šī konvencija. Paldies, paldies tālāk došu vārdu Kalju kungam. Lielas paldies priekšsādātāji. Godātais priekšsādātāji. Malstrēms kundze Mēs zinām, ka jūs esat ārkārtīgi kompetenti, jūs labi pārzināt iekšlietas. Attiecībā uz prioritātēm. Šengenas joma ir nodrošina drošības, kopīgi drošības telpu. Jūs teicāt, ka jūs nodrošināsiet robežu uh, centīsies nodrošināt robežu labāku kontroli. SIS divi sistēmas ieviešana ir ļoti būtiska. Uh, E, bija paredzēts to ieviest 2007. gadā, taču domājams, ka to ieviesīs ar 5 gadu nu, novēlošanos. Vairāk nekā 72 miljonus eiro Eiropas Savienība jau ir ieguldījusi un dalība valsts vēl vairāk. Vai SIS-2 jums ir prioritāte? Un kad jūsuprāt SIS-2 sāks pilnībā darboties? Ja SIS-2 nedarbosies vai jūs, uzņēm, vai jūs pārtrauksiet ar sadarbības līgumu ar uzņēmumu? Paldies, Kalju, par šo, kungs, par šo jautājumu. Jā, arī tas ir jautājums, ko skatklājus mantošu no iepriekšējiem mm, priekšgājējiem kopā ar visām tām grūtībām, kas saistītas ar šo sistēmu. Šī sistēma nav atbildus uz to liktajām cerībām, ir bijusi šī kavēšanās, un tagad komisija kopā ar dalībvalstīm jāizdara spiediens uz to, lai šī sistēmas attīstība virzās uz priekšu un. Uh, lai tiek ielikt šis milzīgais stūrakmens, tas notiks jau šonadēļ. Jau šobrīd vajadzēs eh, pierādīt, mm, eh, ka šī sistēma spēja izturēt kritiku un ka tā spēja darboties tā, kā tai vajadzētu darboties. Ja tas tālāk būs, tad virzīsimies uz priekšu, ja ne, ja šie parādījumi nebūs, tad man vajadzēs atgriezties atkal pie padomus un pastāstīt viņiem, ka nelūk, šī sistēma nedarbojas, un tādā gadījumā vajadzēs meklēt alternatīvas risinājumus. Es ceru, ka turpmāko pāris dienu laikā mums izdosies konstatēt, kādā virzienē tad šī attīstība ies, jo, kā jūs teicāt, tas ir ļoti svarīgi, lai Schengens zonai būtu šāds darbojošamies instruments, un tāpēc to pilnīgi noteikti uzskatīšu par prioritāti savā darbā darbā, bet arī zinu, ka šī vēsturiski šis process ir bijis garš un sarežģīts. Un droši vien tas būs viens no pirmajiem jautājumiem, kas būs uz mana galda, ja jūs man apstiprināsiet šajā matā un darīšu visu iespējamo, lai jūs kā parlamenta arī informētu par visiem tālākās attīstības posmiem, jo šī sistēma ir jāizveido. Ja sistēma darbosies, tad tā, tādā gadījumā tā varētu stāties spēkā jau līdz šī gada beigām. Bet, nu, to mēs vēl nezinām, uz to liekam cerības. Koliekungs, papildi jautājums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Valstrēms kundze, SIS-2 ir viena no lielākajām problēmām. Tā nav vienīgā problēma, kurā mēs kavējamies. Arī viss sistēmas ieviešanā, vīzi informācijas sistēmas ieviešanā ir milzu kavēšanās. Malstrams kundze, vai jūs domājat, ka ir saprātīgi uzsākt jaunus piedzīvojumus, mēģināt risināt jaunas problēmas, piemēram, PNR, tāpat arī uh, Mm, kriminālu noziegumu reģistru ieviešanu, kaut kādus jaunus plānus ieviest pirms ir pabeigti vecie. Maltrēms kundze. E, jā, Kaļa kungs. Nesmu gan vēl sākusi savu darbu, bet uh, var aizsavēt visu, kas ticis parādīt. Bet jā, mums ir vajadzīgs gan SIS-2, gan viss sistēma. Uh, Un tāpat laikā mums ir vajadzīga šī kopējā struktūra pār visam šim informācijas struktūram, ko esam izveidojuši un kas varētu tapt iekļauts kopējā struktūrā turpmāk. Nevaram sasteigt notikums, nevaram eh, pārsteidzīgi darboties ar šīm ļoti dārgajām, ļoti delikātajām sistēmām, jo, protams, tīri no datu aizsardzības viedokļa, te ir ļoti daudz aspektu, kas jāņem vērā un pie kā jāpiestrādā. Un tāpēc varbūt ļaujiet mums pāris dienas nogadīt, lai redzētu, kā šī sistēma spēj sev pierādēt, pierādīt, un arī viss sistēmas darbība ir aizkavēšanās. Pašlaik viss liecina, ka tas varētu, attīstība varētu atgriezties iepriekšējās sliedēs, bet uh, vēl nesam par to gluži pārliecināti. Uh, Protams, ka šie jautājumi ir jāatrisina pirms pārējiem pie citiem jautājumiem, piemēram, iebraukšanas, izbraukšanas da datu, datu bāze. Un e, jāpiekrīt jums, ka šie projekti ir jānoslēdz pirms ķeramies pie jauniem. Tālāk e, Romēvas kungam vārds. Es paldies. Esmu šeit, Mātrams kundze. Jums pa labi sveiki un laimīgi lūgt mūsu vidu. Vēl jums arī visu to labāko. Eh, runāju sieviešu tiesību komitejas vārdā, un man ir divi konkrēti jautājumi, ko vēlos jums uzdot, runājot par vardarbību, dzimumu vardarbību. Jūs teicāt, ka viss šis jautājums par uh, politiku pielāgošanu šai jomai varētu būt sarežģīti, bet varbūt būtu iespējams, un jūs varbūt varētu arī padomāt par to, kādā veidā garantēt, piemēram, patvērumu vardarbības jomā, tieši mm, dzimumu vardarbības jomā. Uh, cietušajiem upuriem. Un otrām kārtām paturēt prātā ārēju attiecību aspektu, es gribēju vaicāt, vai būtu iespējams varbūt izveidot uh, tādu kā priekšlikumu kopumu, lai pārliecinātos, ka mūsu asociācija nolīgumos mēs arī iekļaujam uh, ietekmi, kas saistīts ar uh, dzimumu jautājumu. Mums ir taču izveidot šis jaunais viļņas institūts, kas darbojas ar dzimumu īstais un kā dzimumu līdztiesību. Un kā jūs grasiet sadarbot ar šo jauno institūtu? Paldies! Kā jau teicu, jautājumu par dzimumu vardarbību izskatīšu. Esam jau sākuši domāt par to, kādus pasākumus varētu, kādu pasākumu pastāv Eiropas Savienībā, lai pasargātu lai stiprinātu sadarbību attiecībā uz dzimumu vardarbības, eh, ģimenes vardarbības īstenot, vardarbības apkarošanu. Un tad, eh, nonākot pie konstatācijas, mēs varēsim virzīties tālāk, cerams, tas notiks sadarbībā ar Spānijas prezidentūru, bet varbūt arī ar tālākajām prezidentūrām. Atbildot uz jūsu pārējiem jautājumiem, jā, centīsimies integrēt visos pasākumos, komisijas ierosinātajos pasākumos šo dzimumu aspektu un ņemsim to vērā, ņemsim vērā to īpašo situāciju, kādā ir sievietes tajā brīdī, kad runājam par viņām kā par patvērumu meklētājām un kā par iespējamām izvarošanas upuriem. Nu, un turpmāk pilnīgi noteikti domāsim arī par uh, dzimumu orgānu mutilāciju uh, upuriem. Un, protams, ka domāsim par to, ka šos līgumus, ko slēdz varbūt citi mani kolēģi, arī varētu aprīkot ar šādu veidu klauzulām tā, lai tiktu ņemt vērā dzimumu, līdz, dzimumu jautājums, īpaši, kad runājam par nolīgumu ar trešām valstīm. Nu, protams, šeit arī jums, kā Eiropas parlamentam, būs jāuzņem savas kontrolas eh, funkcijas. Protams, darbu šeit ļoti daudz, bet pilnīgi noteikti arī zināmā mērā darbāšos kā tāds um, aizgādnis un centīšos parūpēties par šo jautājumu izskatīšanu. Romēns kungs papildi jautājums. Mātrēms kundze. Runājot par instrumentiem. Vai šī cilvēktiesība observācija ir viens no instrumentiem, ko uzskatāt par svarīgu šai gadījumā, jo tur šobrīd gan pietrūks darbinieku un arī budžets šai observatorijai ir ļoti ierobežots. Varbūt, ka vajadzētu šai observatorijai vai daudz vairāk uh, līdzekļu, lai tā spētu darboties adekvāti, vai esat paredzējis pasākumus šajā jomā? Māsrams kundze. Es saprotu, ko jūs teicāt, jā, es ļoti atvainojos, nedaudz pārpratu jūs pirmo jautājumu acīm redzot. Šis jautājums būs jāskat. Šobrīd man nav pietiekami daudz informācijas, lai sniegtu jums eh, konkrēts priekšlikums par šo jomu, bet jā, ņemšu vērā šo jūsu sniegto informāciju un tad vēlāka laika posmā var pie tā atgriezties un sniegt jums atbildi par to, kā rīkoties tālāk. Diemžēl nespēju šo jautājumu atbildēt šobrīd. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Ledfordas kundzei. Paldies, priekšsādātāji Maltrems kundze. Jūs uzsvērāt, ka esat paredzējis izvērtēt pašreizējos pretterorismu tiesību aktus un to, cik tie ir efektīvi un samērīgi, un ka vēlaties arī stiprināt Frontex lomu un eh, CEPO lomu, jeb Eiropas policijas aģentūras lomu, tā, lai tie varētu darboties koordinētāk. Nu, man šķiet, ka tā ir ļoti atzinīgi vērtējama gaidām sadarbība. Uh, daudz labāk nekā, piemēram, datu savākšana. Nu, gribu atsaukties šeit uz Obamas kunga teikto pēc šiem uh, spridzinājumu centieniem, kur uh, viņš runāja par to, ka jāsavieno šie davā, dažādie punkti, lai varētu nodrošināt koordināciju. Ko jūs domājat par šo strateģisko izvērtējumu attiecībā uz, uz to pasākumu kopumu, kas saistīta ar personu datiem? Vai jūs izvērtēsiet šos jautājumus un vai šis izvērtējums tādā gadījumā kalpos par daļu no kopēja plāna? lai īstenotu koordinātu pieeju tādā reaktīvā veidā? Vai jūs paturēsiet fokus uz to, ka šajā sistēmā SIS un viss varētu zaudēt personas datu aizsardzības aspektā gadījumā, kad PNR iniciatīvas un tos starp par izbraukšanas datu datu bāzes uh, ka dati varētu netikt pietiekami aizsargāt. Piemēram, ASV grasās varbūt pat atteikties no šādām izbraukšanas datu bāzēm. Divi, divi punkti, jā, jo šie jautājumi, protams, visi ir sasaistīti ar to, ko teicu jau iepriekš. Visa Stokholmas programma Un arī iekšējās drošības stratēģija ir saistīta ar kļūdu labošanu, to kļūdu labošanu, kas esam pieļāvuši pagadnē. Protams, šī kopējā stratēģija ir diezgan jauna Eiropas sadarbības līmenim. Zināmā mērā mums būs tāds kā svinības desmit gadu, desmit gadu gada dienu atzīmēsim. Uh, Tātad tas viss ir ļoti ātri virzies uz priekšu un ir daudz šo punktu, kas varbūt šobrīd vēl nav savā starpā savienot un tāpēc koordinācija ir jāuzlabo. To centīsimies darīt kopā ar Vivienu Redingu un citiem komisāriem, tā lai pārliecinos, ka lūk šī patvērums sistēma, migrācijas jautājums, ārējie draudi, ka visi šie aspekti pārobežu noziedzības jautājumi tie diezgan daudz saskaņotākā veidā e, ietverti kopējā struktūrā. Un, protams, datu bāzes līdz ar to iegūs ļoti svarīgs svarīga nozīme. Tās, protams, var būt daudz efektīvāks. Tieši tā, kā Obamas kungs teica, šiem punktiem eh, eh, ir jābūt labāk sasaistītiem, jo, kā viņš atzina, tad koordinācija šajā brīdī bija pietrūkus, un tātad mums jānodrošina šī koordinācija. Mums arī jāpārliecinās par to, ka šo informāciju izdevumu izveid, izmantojam adekvāti, un tas jādara izvērtējumu palīdzību. Jā, kā jau es teicu, pilnīgi noteikti turpinās šo novērtējumu, visas šīs kopējās arhitektūras izvērtējumu, izvērtējot visus kritērijus, runājot gan par izmaksām, gan par pievienoto vērtību, gan samērīgumu datu aizsardzības jomā un tā tālāk. Un tas, protams, ir jādara pirms mēs uh, sākam strādāt pie jaunām sistēmām. Šis novērtējums ir vajadzīgs, šis sistēma arī ir jāpalaiž, lai varētu tālāk domāt par šo iebraukšanu izbraukšanas datu bāzēm. Papildi jautājums Ludfords kundzei. Jā, tas ir uh, atzin, atzinīgi vērtējums ziņas. No otras puses pastāv šī operatīvās koordinācijas trūkums. Vai jūs apskatīsiet, piemēram, tādus, piemēram, kā to, kad Slovākijai neizdevās uh, uh at, lidostas drošību sistēmu, tad, kad tika izvietotas 9. Bum, 9. janvārī 9 bumbas, tur bija vairāki plasisko sprākstu vielu uh, ienešanas gadījumi, tie netika, tie netika atņemti, konfiscēti Slovākijas. Uh, darb, darbinieki no lidostas informē Dublinas lidostas darbiniekus trīs dienas vēlāk, un, un pēc tam tikai varēja šos uh, cilvēkus aizturēt. Jāsaka, šajā gadījumā fiasko bija vienkārši neiedomājums un nevainīgs cilvēki tiek pakļauti milzīgam riskam, un tas ilustrē reālo problēmu. Eiropā, Amerikā un arī starp mums kopā ir vajadzīga šī sadarbība starp aģentūrām, informācijas apmaiņas. Domāju, ka viss šī masu novērošanas schēmas. Uh, tiek faktiski izmantos eh, tā, lai novērstu uzmanību no šī galvenā uh, no šī galvenā mērķa to sadarbības ar policiju un tieslietām, pā, tieslietu iestādēm pāri robežām un arī pāri Atlantijas okeānam. Jā, priekšsēdēkungs, arī tas ir tāds filozofisks rakstura jautājums, ko jūs vecām. Mēs visi esam tikai cilvēki, jūs pieminējāt vienu piemēru, un es varu minēt arī no savas valsts piemērus daudz citus piemērus, kur, piemēram, policijas varas iestāmas nav izmantojuši informāciju, kas ir bijuši viņa rīcībā pietiekami adekvāti, un tieši tāpēc ir īstenota virkni noziegumu un cilvēki ir cietuši. Ne, mēs nekad nevaram atrast tādus pasākumus, pasākums, lai pilnībā aizvairītos no jebkāda veida cilvēciskām kļūdām. Bet, kā jau teicu, mums daudz vairāk jāuzdarba, jāuzlabo šo atsevišķo punktu savienojums. Tas, kā mēs izmantojam, kā analizējam informāciju, kā padaram aģentūru darbu efektīvu, un mums jāstiprina arī savstarpējās uzticības pasākums starp šabām aģentūrām un uh, līmeņiem. Mēs varam dot savu ieguldījumu, bet atcerēsimies to, ka šajās visās iestādēs stāvā cilvēku un cil kļūdīties galvā ir tikai cilvēcīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Baskurts kundzei atkal. Paldies. Māstrēms kundze. Pēc tam, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, mēs gaidām, ka komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu par regulu par ievarobežojušiem pasākumiem pret personiem un uzņēmiem, kas saistīts ar Al-Qaidu, Sambilābu, Bin Ladenu un Talibanu, pamatojoties uz 75. pāntu šajā līgumā. Un šis lēmums tagad ir parlamenta līdzlēmuma ziņā. Padomu nesen pieņēma regulu, pamatojoties uz 215. pāntu, kur tiek izslēgts Eiropas parlaments kā līdzlēmēs šajā procedūrā. Vai jūs esat gatavi uzņemties saistības īstenot šīs eh, Eiropas parlamenta līdzlēmumu tiesības saskaņā 75. Eh, pāntu, tieši tā kā to norāda mūsu juridiskais dienas, un vai esat gatavi izveidot juridisko struktūru 75. pāntu ietvaros attiecībā uz ierobežiem pasākumiem saistībā ar kapitālu pārvietošanu un maksājumiem, kā piemēram eh, fondu iesaldēšanu un atbilstīga demokrātiskas kontrolas līmeņa īstenošanu. Māstrēms, kundz, jums vārds atbildē. Jā, paldies atmenos šīs debatas, kas notika Eiropas parlamentā plenāru sēdē pirms mēneša, un atceros šķiet, ka arī ka gan padomas, gan komisijas juridiskie dienesti bija konstatējuši, ka tas ir 215. pants, kas jāpiemēro šajā gadījumā, jo runājam par starptautisko līdzekļu iesaldēšanu ierobežojušiem pasākumiem, un tāpēc tika izteikt nepie, ne, nepiekrīšana Eiropas parlamenta juridiskā dienesta viedoklim. Bet, kad runājam par Eiropas Savienības iekšējiem kontiem, iesaldējumiem, tad, protams, tiks piemērot 75. pants. Tātad, jāsaka, šis ir trīs starp juridisko dienestu viedokļiem. Es vienmēr esmu gatava būt atvērta un pārskatāma tad sadarbībā ar Eiropas parlamentu, bet šajā gadījumā atbildība jāuzņemas manai kolēģei Aštons kundzei tā kā es interpretēju komisijas un padomas juridisko dienestu secinājumus, tad viņi bija izdomājuši, ka tas ir 215. pants, kas šajā gadījumā jāpiemēro. Paldies! Paskurts kundze, vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu? Vai jūs esat gatavi nākt klajā tādā gadījumā ar priekšlikumu? Uh, eh, Attiecībās priekšlikumiem pamatojas 75. pantu par šādiem pasākumiem Eiropas Savienības ietvaros. Tas ir mans pirmais papildu jautājums. Un otrs papildu jautājums, vai jūs piekrītat vai esat gatava pieņemt mūsu priekšlikumu pagājušā decembra rezolūcijā, kas tika izteikts kas par eh, neatkarīgu ekspertu grupas izveidošanu, kas strādāt pie būtiskāko restriktīvo pasākumu īstenošanas, lai ierobežotu teroristus un lai, lai šī darba grupa sadarbotos visiešākā mērā ar Eiropas parlamentu. Paldies! Eh, paldies priekšsēdētājiem! Nezinot gan visas detaļas, es domāju, ka kopumā tā ir ļoti laba doma izveidot šādu neatkarīgu ekspertu tīklu, jo mēs vienmēr esam gribējuši sadarboties uh, neatkarīgi neatkarīgi no tā, kāda veida pants tiek piemērots šāda veida pasākumu apskatīšanai, jo lielākoties šie pasākumi ir ļoti mērtiecīgi, tie vērst uz to, lai pārliecinātos, ka civiliedzīvotāji netiek pakļaut teroristu uzbrukumiem. Tas uh, varbūt ir tās diezgan vienkāršs instruments, bet varbūt reizēm to, to patiešām var arī izmantot. Bet, nu, protams, šis jautājums ir jāpakļauj kontrolē, īpaši tagad runājam par civiliedzīvotājiem, par to, cik šis instruments ir efektīvs. Uh, un eh, par nepieciešamību, kad runājam par nepieciešamību aizsargāt pamatiesības, domāju, ka pie šī jautājuma mēs varam atgriezties un to arī vēl apspriest. Thank you. Herr Strasser. Paldies, Strasser kungs, lūdzu. Jā, paldies. Labdien, Malstrāms kundze. Man ir prieks jūs redzēt jūsu jaunajā lomā kā komisārs kandidātei. Jau no paša sākuma es gribētu teikt, ka ir ļoti uh, patīkam redzēt to enerģiju, pozitīvo enerģiju, ar kādu jūs nākat šeit kā kandidāti. Par terorismu draudiem. Šie draudi atkal ir kļuvuši aktuāli pēc Ziemassvētkiem, kad ir bijuši daži teroristu mēģinājumi. Eiropas pilsoņi redz, ka ir nepieciešams apkarot šo terorismu, tīpaši to terorismu, e, kurš nāk no islamistiskā ekstrēmisma puses. Es domāju, ka tik daudz runas nav par informāciju vienkārši, kā jau teica Obamas kungs, bet par informācijas interpretēšanu un izpratni. Ja mēs runājam par vispārējo drošības stratēģiju, vai Malstrēms kundze jūs mums varētu pateikt konkrēti, ko jūs darīsiet, lai uzlabotu šo dimensiju, tā lai būtu labāka koordinācija un mēs varētu labāk sadarboties ar amerikāņiem? Paldies, Malstrēms kundze, lūdzu atbildiet uz šo jautājumu. Jā, paldies par jautājumu. Jūs pareizi pateicāt, ka Ziemassvētku notikumi vēlreiz parādīja, ka terorisms joprojām ir nopietnas draudz, mēs nedrīkstam uh, aizmirst par to, jābūt ļoti vērīgiem. Esmu jau teikusi, ka es e, mēģināšu apzināt visus ieročus, kas ir mūsu rīcībā, gan iekšējos eh, normatīvos pasākumus, gan arī e, tos līgumus, kas mums ir ar amerikāņiem, citiem partneriem, gan terorismu apkarošanā, gan arī citās jomās. Iekšlietu un tieslietu ministri tiksies rīt un parīt kopā ar komisāru, kopā ar, sek ar ASV valsts sekretāri Napolitāno kundzi un spriedīs par uh, sadarbības iespējām ar Amerikas Savienoto Valstu varas iestādēm. Eh, Napolitāno kundze ieradīsies to lēdošo ministru tikšanos, lai varētu tieši ar viņiem diskutēt par šo jautājumu. Jūs pareizi teicāt, ka prezidents Obama eh, norādīja, mums ir nepieciešams labākas saiknes starp aģentūrām, starp dalību valstīm, starp dažādajiem mūsu rīcībā sašiem pasākumiem. Eiropola šobrīd veic fantastisku darbību, taču reizēm dalību valstis nelabprāt dalās ar informāciju. Mums ir jāceļ viņu uzticība Eiropas Savienības iekšienē, tā lai būtu labāka informācijas apmaiņa lai nākotnē varētu novērst vairāk noziegumu. Iekšējā drošības stratēģija, ko jūs pieminējāt, mm, noteikti iekļaus sevi terorismu apkarošanu. Mums ir nepieciešams politikas instruments, kritiskā infrastruktūra un tās aizsardzība, datu informācijas sistēma, aizsardzība ir jāizstrādā, kibernoziedzības profilaksi jāveic. Šajos jomās mēs vēl neesam veikuši pietiekam daudz, es nākušu klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Thank you. Paldies. Himenes Bēsar Rilkungs uzdos nākamo jautājumu. Paldies! Man ir liels prieks, Malmstrēms kundze, par to, ka jūs jau savā ievadrunā runājāt par terorismu aktu upuriem, jo bieži vien ir tā, ka pēc nozīmīgiem terorismu uzbrukumiem mēs pieminam upurus un viss. Mēs zinām, ka terorismu draudi ir klātesoši, un ik viens no mums var kļūt par terorismu aktu upuri. Vai jūs piekrītiet, ka nav pieņemama situācija, kurā Eiropas Savienība līdz šim nav darījusi neko, lai harmonizētu likumdošanu starp dažādām dalību valstīm terorisma akta upuru aizsardzībā? Pēdējā plenārsēdē decembrī Barozu, Barokungs uzņēmās izveidot Eiropas Savienības statūtus terorisma aktu upuriem. Vai jūs turpināsiet darbu šādā pašā garā, un ja, tad kādus konkrētus pasākums jūs vēlaties īstenot? Jā, es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Man bija draugs, kurš gāja bojā 2004. gadā atentātā Madridē. Terorisms ir tāds fenomens, pret kuru mums ir jācīnās visiem kopā, un mums tiešām ir jāaizsargā upuri. Ir panākts jau samērā daudz, mums ir izveidots terorismu upuru tīkls, kurā e, dalību valsts un terorismu upuri darā, dalās savā šausminošajā pieredzē. Ir pieejama arī fondu līdzekļi, kurus var izmantot, lai izveidot organizācijas upuru aizsardzībai. Šīs organizācijas tiek veidot sadarbībā ar civilo sabiedrību. Tās ir iniciatīvas, kuras jau eksistē, un tomēr mums tās ir jāatbalsta. Iekšējās drošības stratēģijas ietvaros varbūt mēs varētu izvied, izveidot drošības fondu, un e, šīs stratēģijas ietvaros mēs varētu izveidot konkrēts instruments, kur darbotos tieši upura aizsardzībā. Es ļoti sīki sekošu līdzi Baro kunga veiktajām, un tad sadarbībā ar jums mēs varētu tālāk šos e, instrumentus attīstīt. Un tādējādi mēs varētu izveidot homogenizētāku attieksmi, attie, attieksmi Eiropas Savienībā. Un tagad Makavei. Thank you. Paldies. Pāriesim pie citas tēmas - korupcijas novēršanas. 70 8% mūsu pilsoņi piekrīt, ka korupcija uh, ir liela problēma viņu valstīs. 78% of the union citizens. Jā, kā es teicu, 78% cilvēku, cilvēku piekrīt, ka korupcija ir liela problēma viņu valstī. Šie dati eh, ir pavisam svaigi Eirobarometra dati 2009. gada decembrī tapuši. Tāpat arī jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir parakstījusi ANO konvenciju pret korupciju un tādējādi uzņēmusies standartus. Uh, Ko jūs darīsiet, lai reāli, efektīvi un saulaicīgi ieviestu Eiropas Savienības uzraudzības mehānismus korupcijas novēršanai? Ko jūs darīsiet, lai efektīvi tiktu ieviesti pasākumi, ko iesaka šie novērotāji dalību valstīs? Kādu laika grafiku mēs varam no jums sagaidīt un kādi ir tie izmērāmie mērķi, ko jūs vēlties sasniegt korupcijas apkarošanas jomā? Paldies! Malstrams kundze! Paldies! Jā, es esmu iepazinusies ar šiem Eurostab datiem, tāpat arī izlasīju Transparency International ikgadējo pārskatu par korupciju pasaules valstīs. Bija pārsteigta, redzot, ka daudzas Eiropas Savienības dalību valstis uzrāda diezgan sliktus rādītājus salīdzinot ar citām pasaules valstīm. Tātad tā ir tēma, kas mums būtu jārisina. Ja mēs vēlamies, lai mums ticētu, kad mēs pamācām citas valstis, kādai jābūt ir labai e, pārvaldībai un caurskatāmām sistēmām, tad mums pašiem jārāda labs piemērs. Stokholmas programmā šī sadaļa ir. Mums ir vairāk jāapkaro korupcija. Es nākšu klajā ar paziņojumu par korupcijas apkarošanu. Taču šeit vēl jāveic pārdomu darbs. Nepietiek ar to, ka mēs to nosodām. Mums ir vajadzīgi taustām pasākumi, kā jūs tos saucat, lai uzlabotu situāciju. Nākamā gada decembrī ir paredzēta korupcijas apkarošanas diena. Es domāju, ka gatavoties šai dienai mums vajadzētu piedāvāt konkrētus pasākumus, kā koordinēt korupcijas apkarošanu Eiropas saimnības iekšienē. Tā ir liela problēma, kas skar pilsoņus un rada viņos bažas. Paldies, Makovei kundze, vai jums ir papildi jautājums? Gribētu, lai jūs nedaudz paskaidrot savā jautājumā. Es runāja tieši par šo monitoringu mehānismu Stokholmas programmā, kas būtu jāievieš. Kā tieši to ieviesīsiet, un otrkārt, kā sava mandāta laikā jūs nodrošināsiet sadarbību starp kompetentajām uh, komisijas iestādēm arī krāpšanas apkarošanas jomā? Nostrams kundze. Jā, jums taisnība korupcija un krāpšana ir cieši saistīts, un visas komisijas uzdevums ir parūpēties par to, lai mūsu darbība būtu caurskatāma. Eh, es zinu, ka jums, Makavei kundze, ir personiski ļoti liela pieredze šajā jomā. Visas komisijas uzdevums ir apkarot šīs parādības. Es zinu, ka prezidents Barozo pats arī personiski ir apņēmies ļoti daudz strādāt pie šī jautājuma, lai mēs maksimāli varētu atskaitīties par visu komisijas darbību jau pirmkārt. Uh, Es ceru, ka padome un parlaments arī rīkosies līdzīgi. Kā jau es teicu, un kā jūs teicāt, mums ir nepieciešami ļoti skaidri kritēriji un monitoringa mehānismi. Mums jāizstrādā kritēriji, kā mērīt korupciju un krāpšanu un tās mazināšanos. Es domāju, ka būtu liederīgi nosaukt vainīgos vārdā atklāti Tas ir viens no veidiem. Es zinu, ka visos līmeņos mums ir jāapkaro šīs parādības. Dažās dalību valstīs jau ir arī pašvaldību līmenī šāda apkarošanas sistēma. Konkrētāks priekšlikums es jums piedāvāšu nedaudz vēlāk. Kā jūs teicāt, šiem priekšlikumiem ir jābūt nevis tikai skaistiem vārdiem par to, kā mēs nosodām šīs parādības, bet arī taustāmiem un konkrētiem. Paldies, Hēdes kundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Cecēlija, tavās rakstiskajās atbildēs tu esi apņēmusies izveidot direktīvu, jau šā, pieņemt direktīvu pret cilvēku tirsniecību jau šajā gadā. Un sociāldemokrāta grupā mēs šo ideju atbalstam no visas sirds. Ir pēdējais laiks, lai Eiropas Savienība tiešām kaut ko darītu, kaut ko nozīmīgu pret cilvēku tirsniecību. Mans jautājums, kā tu raugies uz Eiropas Savienības iespēju? profilaktiski strādāt cilvēku tirzniecībā. Jūs tu teici, ka dalību valstīm vajadzētu pieņemt likumdošanu, lai uh, strādātu ar cilvēku tirzniecības upuriem. Un eh, runa iet arī par komisijas, eh, par komisāru Baro izstrādāto priekšlikumu, ko Zviedrijas prezidentūra nepaspēja pieņemt. Thank you, Paldies! Paldies, Anna, kā jau es iepriekš teicu, es tiešām strādāšu pie šīs direktīvas. Kā jau es teicu, mums drusku pietrūka, lai panāktu vienošanos, bet bija definīcija jautājumu, piemēram, par eh, kriminālu noziegumu, kuri, par kuriem mums neizdevās vienoties Zviedrijas prezidentūras laikā. Un es ceru, ka ar koplēmumu procedūrā kopā ar parlamentu mums izdosies panākt vienošanos, jo, kā jau te teicu, tas ir šausmīgs noziegums, mums ir kaut kas jādara ātri, un katru dienu jaunas sievietes, meitenes un zēni tiek pazemoti šausminošā veidā Eiropas pilsētās. Protams, problēma ir arī pieprasījums. Zviedrijā ir likums, kurā varas iestādēm kuru varas iestādes apgalvo, ka šis likums tiešām ir palīdzējis cilvēku tirsniecības apkarošanā. Protams, ka cilvēku tirsniecība Zviedrijā ir aktuāla, bet varbūt, ka tā ir mazākos apmēros kā citur. Tātad likumdošana var palīdzēt, un es saprotu, ka e, problēma ir arī tā, ka komisijai nav mandāta harmonizēt likumdošanu starp dalību valstīm. Par šo jautājumu ir jādiskutē nepārtraukti. Cilvēktirdzniecība ir šausminošs noziegums, bet es izstrādāšu priekšlikumu panākt direktīvas pieņemšanu, un es ceru uz parlamenta, uz jūsu atbalstu. Paldies, Hedas kundze! Paldies! Atbilde bija ļoti apmierinoša. Daudz mēs runājam par kriminālu kodeksu. Kādiem vajadzētu būt sankcijām, kriminālu sankcijām, lai Eiropas Savienība apkarotu? Uh, Mums ir jārunā arī par profilaktiskajiem pasākumiem un par darbu ar upuriem. Apmēram 80% no visiem cilvēku tirzniecības upuriem ir seksa, eh, seksa vergi. Līdz ar to saistības starp prostitūciju un cilvēku tirzniecību ir cieša, bet to bieži aizmirst. Jā, mēs esam viensprāts par to, ka mums ir jāstrādā profilaktiski, un tas mums ir jādara uh, tieši tajās valstīs, no kurām daudzi cilvēktirdzniecības upuri nāk, un tas ir iekļauts mūsu kaimiņu attiecību politikā, eh, partnerattiecību politikā šajās valstīs mums ir jāstrādā profilaktiski. Tieši kā jau es teicu Bauers kundzei, mums ir jāstrādā arī no otras puses, protams, ir jāstrādā pie upuru rehabilitācijas. Es personīgi uzskatu, ka eksistē saistības starp prostitūciju un cilvēktirniecību. Tātad eksistē pieprasījums un līdz ar to vienmēr būs arī piedāvājums. Bet, kā jau teicu arī iepriekš, dalību valstīs eksistē likumi, kā mēs varam to apkarot. Mums ir jāiet solīt pa solītim. Vispirms pieņemsim direktīvu. Protams, ka visu laiku mums ir jādiskutē arī pieprasījums, bet šobrīd komisijā nav ambīcijas harmonizēt likumdošanu starp dalībvalstīm šajā jautājumā. Paldies! Un tagad Koraca Bilt kundze. Paldies! Ir ļoti pateikami tevi redzēt mūsu vidū. To daudz gadu laikā, kad tu esi darbojusies kā Eiropas parlamentāriete, mēs esam parlamentā veikuši dialogu par šiem jautājumiem. Tu esi ieguvusi ļoti lielu respektu starp daža, dažādās partijās, un tagad tu būsi atbildīga par tiesiskas Eiropas izveidošanu un pilsonisko tiesību īstenošana Eiropā. Migrācija būs būtiska Eiropas nākotnē. Daudzās valstīs ir nepieciešami akūti pasākumi, un savās rakstiskajās atbildēs tu esi uzsvērus, ka tu vērsīsies uz šiem jautājumiem, taču mums ir nepieciešama ilgtspējīga vīzija par to, ko darīt. Cilvēktiesības, pamatiesības, bēgļu politika, solidaritāte, uh, migrācijas politika, arī tas, ka mums ir nepieciešama migrācija darba tirgumu. Zviedrijā šobrīd eksistē ļoti moderna likumdošana tieši migrācijas politikā. Kāda būtu tava vīzija nākotnes migrācijas un e, darba politikai? Malmstrēms kundze, paldies par uzdoto jautājumu. Esmu mēģinājusi šo vīziju jau prezentēt. Protams, ka pat eh, ideālā pasaulē mēs nevarēsim nodrošināt visu problēmu atrisinājumu. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā robežas tikpat kā nepastāv, un mums ir jānodrošina visa valsts adekvāta attīstība. Eiropas Savienības galvenais mērķis ir veicināt demokrātiju, stabilitāti un cilvēktiesības visā pasaulē. Un, protams, ka tas nāks par labu visām. Mums ir jāpalīdz arī tām valstīm, kuras no diktatūras pāriet uz demokrātisku sistēmu. Taču mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, un tāpēc mums ir jāmēģina izveidot tādu sistēmu, kura balstītos uz atbildību, uz paredzamību, uz solidaritāti, uz cilvēktiesību ievērošanu un uz solidaritāti starp Eiropas dalību valstīm. Es vēlos uh, Eiropā redzēt tādu patvērumu politiku, kur tiešām dot patvērumu tiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Es vēlos Eiropā redzēt tādu politiku, kurā mēs varam legāli uzņemt imigrantus, un šiem legālajiem imigrantiem ir jāzina, kas viņus sagaida Eiropā un ko viņi var no Eiropas pieprasīt. Lai tas būtu iespējams, mums ir jāstrādā, lai mēs veicinātu likumīgo migrāciju. Protams, nemeg, nelegālajai migrācijai ir šausminošas sekas. Šeit mēs dzirdējām, ka tūkstošiem cilvēku noslīkst vidusjūrā. Daudz nelegālās migrācijas upuri kļūst par seksa vergiem visā pasaulē. Liela daļa šo cilvēku mēģina sev nodrošināt labāku nākotni, jo savās izaizemēs viņiem ir šausminoši apstākļi. Mums ir nepieciešama likuma, kas atrunā šīs migrācijas plūsmu, un es vēlos šos likumus likums padalīt struktūrā, struktūrētākus, paredzamākus un padarīt pēc iespējas labākus apstākļus visiem, kas ierodas Eiropā. Tā arī strādāšu turpmāko piecu gadu laikā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kur atbild papildu jautājums. Paldies par šo skaidro atbildi. Tagad vēlos atbild uz konkrētu jautājumu. Eiropā ir spēcīgi spēki, kuri neņem vērā cilvēktiesības. Eiropā ir pārāk daudz migrantu. Ir cilvēku, kuri baidās no tā, ka Eiropā ierodas pārāk daudz migrantu. Es vēlētos pajautāt par vislielākām riska grupa, proti tie ir bērni. Viņiem ir nepieciešama aiz, aizbildniecība, ko mēs varam darīt Eiropā, ko tu konkrēti darīsi konkrēti, lai aizsargātu bērns, lai izvairītos no situācijas, kurām nevainīgi bērni tiek pakļauti mūsu attīstītajā sabiedrībā šausminošai pazemošanai. Ko tu konkrēti darīsi, lai palīdzētu bērniem atgriezties savās ģimenēs, lai kur tās arī atrastos? Paldies! Priekšsēdētāji kungs, paldies par šo jautājumu. Es nevarēšu uz to atbildēt vienā minūtē, diemžēl. Rasisms ir jāapkaro. Mums, protams, ir jāiestājās par savām vērtībām, bet mums ir jāstrādā arī pie integrācijas. Mums ir jāpalīdz visiem integrēties sabiedrībā un veicināt sabiedrības attīstību. Runājot par atsevišķiem bērniem, kuri ierodas Eiropā vieni paši. Vairākās valstīs šo bērnu skaits ir dubultojies burtiski pagājušajā gadā, un es pavisam drīz izstrādāšu priekšlikumu, kā mēs strateģiski varētu rīkoties šās problēmas risināšanā. Daļa šo bērnu ierodas Eiropā cilvēktirdzniecības rezultātā. Daļa bērnu ierodas paši pēc savas iniciatīvas un daļa bērnu ieradušies e, Eiropā likumīgi. Tātad e, iemesli ir dažādi, valsts, no kurām šie bērni ierodās, ir dažādas, bet mums ir nepieciešams izstrādāt kopīgu stratēģiju, ko ar šiem bērniem darīt. Galvenais ir bērnu tiesības pamatiesības, bērnu aizsardzības konvencija, bet mums ir jāmēģina strādāt visiem kopā un mm, jāmēģina izstrādāt instrumenti. Eiropā šī problēma tikai pieaug un problēma ir liela. Paldies, priekšsēdētāji kungs Barcelīno kundze. Eh, Malmstrēms kundze. Šodien mēs esam dzirdējuši jau vairākas reizes pieminam Lībiju. Un parlamenta debatēs jūs teicāt, ka šī valsts nav īpaši demokrātiska. Šobrīd ir tā, ka ir sagatavots partnerības nolīgums. Tas ir nolīgums, kurā galvenokārt runa ies par robežu starp Eiropas Savienību un Lībiju, jo no Lībijas nāk ļoti daudz nelegālo imigrantu. Lībija nav ratificējusi cilvēktiesību konvenciju. Ko jūs šajā partnerattiecības nolīgumā ar Lībiju vēlētos redzēt un kādas ir tiesības par atpakaļ atgriešanu, par patvērumu meklētāju tiesībām? Piemēram, Lisabonas līgumā ir teikts, ka komisijai pēc iespējas ātrāk ir jāinformē Eiropas parlaments par to, kā notiek šīs sarunas ar Lībiju. Malmstrēms kundze, paldies, Barcelino kundze! Uz jūsu pēdējo jautājumu atbildēšu vispirms. Protams, ka es komitejā ieradīšos un sniegšu informāciju par jaunākajiem notikumiem šajās sarunās. Katrā ziņā situācija Lībijā varbūt neiet tādā virzienā, kā mēs to redzētu. redzētu. Viņi iet solīt pa solim, bet vēl daudz ceļa ir priekšā. Jūs teicāt, ka Lībija nav parakstījusi starptautisko konvenciju, bet Lībija ir parakstījusi Āfrikas konvenciju patvērumu meklētāju jautājumos. Protams, ka viņiem vajadzētu pieprasīt, lai viņi īsteno starptautiskos noliegumus. Komisija saka, jā, mēs vēlamies palīdzēt Lībijai, tikai Lībijai ir jāpasaka mums kā. Lībija vēl nav atbildējusi uz šo jautājumu, līdz ar to komisija ir palikusi tā kā jautājuma zīme karājoties gaisā. Mums ir jāstrādā ar Lībiju, jo tā ir būtisks kaimiņš, tā ir būtisks nelegālo migrantu tranzīta ceļš, taču mums ir jāraugās arī uz to, lai Lībija respektētu starptautiskās konvencijas. Komisijā atvēl samērā lielus naudas līdzekļus Lībijai, un mēs darīsim vēl daudz, lai stiprinātu Lībijas kapacitāti, tiesību sargājošās sistēmas. Mēs eh, sadarbojamies ar dažādām organizācijām, kas darbojas Lībijā, un arī ANO eh, bēgļu augsto pārstāvi. Mums tomēr ir jāmēģina nodrošināt, lai Lībija ievērotu starptautiskās konvencijas, ja mēs jau kad parakstīsim līgumu ar Lībiju. Barcelīno kundze. Nav mikrofons ieslēgts. E, e ir ļoti svarīgi, lai mēs iegūtu informāciju par to, kas notiek Lībijā un es vēlos arī iegūt informāciju par to, ko komisija dara. Jūsu rakstiskajās atbildēs jūs pieminējāt sezonas strādniekus. Arī jautājumos, ko uzdeva kolēģi, ir pieminēti sezonas strādnieki. Kāda būtu jūsu priekšlikuma komisāra samatā tieši sezonas strādnieku aizsardzībai? Nākamais - bērni, kas ierodas Eiropā bez pavadības. Mēs runājam par terorismu, par organizēto noziedzību. Tas viss ir labi. Un e, jūs pieminējāt mafiju. Mafija organizētā noziedzība ir ļoti labi aizsargāta. Sezonas strādnieki, prostitūcija, seksuāla bērnu izmantošana, visi šie ir jautājumi, kuros mafija spēlē ļoti svarīgu lomu. Vai jūs varētu konkrēti pateikt, ko jūs darīsiet mafijas apkarošanā? Malmstrēms kundze. Paldies par sezonas strādniekiem. Uh, E, priekšlikumu izstrādāšu. Bērni, kur ierodas bez pavadības, es arī mēģināšu izstrādāt priekšlikumus, kā Eiropas Savienībā uh, homogenizēti cīnīties pret šo problēmu, jo Koraca Bildes kundze jau teica, ka tā ir problēma. Par mafiju. Jums ir pilnīga taisnība. Tā ir organizētās noziedzības būtiska dimensija ne tikai Itālijā. Tā ir kā astoņkājas, kas ir izplaties par visu pasauli, arī Eiropā. Viens jautājums, kur esmu runājusi jau ar Redingas kundzi un Baro kundzi, ir jautājums par konfiskāciju, par mafijas līdzekļu konfiskāciju. Un kopā ar Redingas kundzi mēs būsim atbildīgas par to, ko darīt šajā jomā. Es zinu, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls Itālijā, bet vajadzētu darīt iespējamu pēc tiesas lēmuma mafijas līdzekļu konfiskāciju arī citās daļās. Mafija, protams, ir organizētās nodziedzības būtiska sastāvdaļa, un mafija ieņems adekvātu lomu iekšējās drošības stratēģijas plānā. Paldies, Paldies tālāk, Alfāno kundze. Paldies, priekšsādātāji, Malstrēms kundze. Laipni lūgta mūsu vidū. Gribēju runāt tālāk par jautājumu, ko pieminēja nu pat jau Borslīna kundze par mafiju. Eiropā vienmēr ir bijis tāda sajūta, ka nepieciešams cīnīties pret eh, šāda veida lietām, bet specifiskāk atsauc tātad tiek teikt, tie, tiek runāts tieši par mafiju, vai ir kaut kas tāds konkrēts, kāda konkrēta informācija par to, kā tīri ekonomiski šāda veida rīcība ietekmē uh, Eiropas Savienību, jo runa tad šeit iet par 50 miljārdiem eiro, tiek runāt, ka tāda ir, ap, tāds ir apgrozījums šai, šai jomā. Un jāsaka, tas nozīmē, ka tas eh, atņem būtisku daļu no kopējā IKP, vai jūs varat kaut kādus kvantitatīvus datus minēt saistībā ar mafijas darbību, kas būtu jūs rīcībā. Paldies, saka Mācrams kundze, paldies Alfāno kundzei. Nu, nezinu, vai var sniegt jums kvantificējumus datus. Uh, un skaitļus, bet mēs, protams, zinām, ka ar vien pieaugošu daļu no organizētās noziedzības gan Eiropā, gan mafijā ir pasaulē ir tieši mafija. Tā mafija nodarbojas gan ar kontrabandu, gan ar narkotiku izplatīšanu un tā tālāk. Un tāpēc, protams, līdzekļi šeit ir milzīgi. Var šeit minēt vienu skaitli. Piemēram, ja narkotika izplatīšanas ieņēmumu veidot kādu valsti, tā būtu 21. bagātākā valsts visā pasaulē. Nu, tā tad es nesaku, ka visu īsteno tieši šī mafija, bet, nu, jāsaka, mafija līdzdarbojas ļoti dažādās uh, organizētās noziedzības darbībos. Un es zinu, ka šis jautājums Itālijā ticis risināts jau ļoti ilgi, un es domāju, ka mums vajadzētu palielināt Eiropas iesaistīšanu šī jautājuma risināšanā, jo šis uh, mafija ietekmē visu sabiedrību, visu Eiropas Savienību, un tieši tā kā jūs teicat, gan Barcelino kundze, gan jūs, Alfono, Alfonso kundze, uh, Eh, Afāna kundze, mums ir jāizskat šī veida, kā sadarboties ar Itāliju, jo arī daudzam citām valstīm ir būtiska pieredze, kā apkarot organizēto noziedzību, un tāpēc esmu gatava sadarboties ar jums eh, visciešākajā veidā. Paldies! Alfāna kundze, vai jums ir papildi jautājums? Jā. Paldies! cerēju, ka dzirdēšu no jums kādu apņemšanos, kādu solījumu. Jūs runājāt par efektīvāku sadarbību un konsekventāku pārvaldību pasākumiem dalību valstu starpātiecībās un organizētās noziedzības apkarošanu, bet es domāju, ka tieši tā mums šobrīd ir pietrūcis. Nav trū, ir trūcis, trūkus sadarbības ar dalībvalstīm. Ļaujiet man minēt vienu piemēru, kas man varbūt ir ļoti pazīstams, tas ļoti labi ilustrē šo konkrēto problēmu. Jūs varbūt atminēsieties Vācijā pirms pāris gadiem. Bija Itālijas prokurori, kas pieprasīja, lai tiek nodrošināt zinām, tiek nodrošināt zinām pierādījumi, lai tie tiek, lai Eiropa, lai Vācijas varas iestādes šādus pierādījumus sniedz, un lūk, pietrūks sadarbības starp tieslietu iestādēm divu valstu ietvaros. Pastāv arī oficiāli skaitļi, oficiāli dati. Nu, varbūt, ja jūs nevarat tos kvantificēt, varbūt jūs varētu mazliet norganizēt šādu datu vākšanu, lai saprastu, kā, kādi ir šie skaitļi. Tālāk runājot par terorismu upuriem un mafijas noziegumu upuriem. Itālijā, piemēram, te mēs runājam par tūkstošiem upuru, kas krīt par uh, Ehm, kas krīt par upuru mafijas noziedzīgiem darībiem. Varbūt vajag izšķirt arī eh, atsevišķu noziegumu upurus. Tā kā, kā tipāši, jā, tie ir ļoti sarežģīti jautājumi. Vienā minūtē nevarēšu atbildēt jums uz visiem šiem jautājumiem. Ļoti labprāt pievērsīšos statistikas datiem, ko jūs vēlaties sniegt par šo jautājumu. Nu, un, protams, nedrīkst pieļaut nekādu diskrimināciju pret uh, upuriem. Nozieguma upura aizsardzība ļoti svarīga. Un tas tā ir ļoti būtiska sastāvdaļa Stokholmas programmā. Būs ļoti svarīgi pārliecināties, ka mums ir kopēji pieeja attiecībā uz upuriem un ka tiek garantētas viņu tiesības, viņu atbalsts dažādos uh, tiesu procesos un tā tālāk. Tās gan lielākoties ir Vivienas Redings kompetences lokā, bet es pilnīgi noteikti esmu gatava piedāvāt viņai savu palīdzību un atbalstu šo jautājumu risināšanā. Un vēl pēdējais jautājums. Uh, Vai es atbildēšu visiem jūsu jautājumiem? Esmu mazliet nogurus šīs uzklausīšanas gaitā. Afāna kundze vaicā par labāku sadarbību starp tieslietu iestādēm dažādām, dažādās dalību valstīs. Jā, uh, Tas uh, saistīts ar jautājumu, ko nu jau divu pusstundas apspriežam. Jā, ir vajadzīgs stiprināt sadarbības starp tiesības argājošām iestādēm dalību valstīs, tā lai tās spētu vienotrai nodot informāciju par dažādiem noziedzniekiem, par pasākumiem, lai būtu šī sadarbība. Jo, protams, ka noziedznieki pāriet robežas, un arī līdz ar to mums jā, jāveicina šī pārrobežu sadarbība. Ir tāpēc vajadzīgs stiprināt uzticēšanos šajās varas iestādēs vienam pret otru. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, tālāk došu vārdu Roitovas kundzei. Māsrems kundze. Uzliekot vīzas prasības eh, Čehu Čehijas pilsoņiem Kanāda ir nākus klajā ar politisku paziņojumu attiecībā pret Eiropas Savienību, parādot, ka pastāv dažādas pilsoņu šķiras dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Kā komisija ko komisija domā par šo politisko realitāti un kā tas saistīts ar ārpolitikas nostādnēm? Kādus konkrētus pasākumus esat gatavs uzņemties, lai panāktu, ka Kanāda atceļ šos vīzes, šīs vīzes prasības Čehijas republikas iedzīvotājiem? Ne pēc iespējas drīzāk. Un vai esat gatavi šo jautājumu tālāk ņemt vērā Eiropas Savienības sarunās par visaptvarošu tautsēmniecības un tirzniecības nolīgumu ar Kanādu. Paldies. Māstrēms kundze. Jā, paldies par šo jautājumu. Es esmu ļoti labi informēta par šo problēmu. Esam pie tā strādājuši arī Zviedrijas prezidentūras ietvaros. Es zinu, ka komisija šobrīd ir ļoti lielā mērā iesaistīta intensīvās diskusijās ar Kanādas varas iestādēm tieši par šo jautājumu. Un problēma vēl nav atrisināta. Tas tiesa, bet jāsaka, virzamies uz priekšu šai ziņā. Un, protams, ar pirmo savas atbildības dienu es sākušu tādā tālāk kopā ar Barozo kungu, lai redzētu, kā šo jautājumu atrisināt pēc iespējas ātrāk. Paldies, saka priekšsēdētājs papildi jautājums Roitovs kundze. Vai jūs grasties likt dalībvalstēm izmantot solidaritātes pasākums un īstenot kopējus pasākums šai ziņā, ja problēma neizrosies atrisināt citādi? Atvainojiet, es nesapratu jūsu jautājumu, vai es varētu vēl vienreiz to teikt? Vai jūs esat gatava lūgt dalību valstīm uzņemties soldātus pasākums kopā ar Čehiju un uh, lūgst tām pieņemt kopējus pasākumus? tādus kā apusējības pasākums. Jā, padomu un komisija jau ir pateikusi, ka mums ir kopēja politika šajā jomā, un, protams, ka ir solidaritātes instruments, to mēs arī eh, liksim Kanādai zināt. Uh, Te mēs jau kopīgiem spēkiem strādājam, lai izskaidrotu Kanādas varas iestādēm, ka šeit mēs nerunājam tikai un vienīgi par Čehiju, mēs runājam par visu Eiropas Savienību, jo gal galā mums ir šī kopējā pieeja un pilnīgi noteikti, ja problēma netiks atrisināt, bet es gan gribētu cerēt, ka tā tiks atrisināt, tad tādā gadījumā būs kopēja reakcija no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Bet es tiešām esmu pārliecināta, ka mums izdosies rast risinājumu šīs problēmas jautājumā citādā veidā. Paldies, saka priekšādētājs, tālāk došu vārdu Papa Nikolau kundzei. Mister, mister. Papa Nikolau kungam priekšsēdētājs atvainojas. Komisārs amata kandidāts kundze. Gribēju izteikt komentārus par nelegālo migrāciju. Jūs un man kolēģi šeit šodien telpā minēja, ka šķiet arvien lielāka viļņi nelegāla emigrācijā paredzama, un šķiet, ka tie nesamērīgi skan, skar Eiropas Savienības dalībvalsts visvairāk cieši tieši dienvidu valstis Eiropas Savienībā, un tieši šajā kontekstā vārdam solidaritāte ir ļoti liela nozīme. Tie, kas nāk no Eiropas Savienības dienvidu reģiona, ļoti labi zina, ka tieši tur lielā mērā ierodas nelegālie migranti. Tāpat laikā solidaritātes jomā nav bijis īpašas eh, reakcijas no pārējām dalībvalstīm. Tās nevēlas dalīt šo slogu. Solidaritāte ir jāpadara par realitāti, par praksi, tīri praktiskos pasākumos tā jāīsteno. Ko jūs darīsiet lietas labā? Vai jūs eh, mēģināsiet uzspiest to dalībvalstīm, piemēram, saistošā, juridiski saistošā veidā? Paldies, paldies par šo jautājumu, saka Malstrēms kundze. Protams, ka es zinu, ka tiek milzīgs spiediens izjust atsevišķās e, dienvidu reģionu dalību valstīs, it īpaši konkrētu sezonu laikā, un tāpat laikā gribu atkārtot, ka lielākā migrantu daļa, gan nelegālās, gan legālās migrācijas ietvaros ierodas Eiropas Savienībā arī no citām pusēm, gan ar slidmašīnām, e, gan arī uz sauszemes robežas austrumu pusē, bet, protams, tieši tā kā būs tilkungs, e, šis jautājums ir jārisina, jo cilvēciskās traģēdijas ir vienkārši nesamērīgas nesamērāms. Eh, cilvēki slīkst vidusjūrā un mums ir jārisina šis jautājums. Es domāju, ka tomēr esam jau pavirzījušies uz priekšu ar solidaritātes principu īstenošanu dzīvē, ir izveidot solidaritātes mehānismu. Es arī pat esmu apņēmusies stiprināt šos mehānismus, piemēram, Frontex ietvaros. Esmu gatavs strādāt pie Maltas projekta, lai redzētu, kā šo projektu tālāk izvērst, kā to padarīt par pastāvīgu Eiropas politikas sastāvdaļu tajā brīdī, kad runājam par migrantu pārvietošanu Un eh, domāju, ka līdzīgi veidu projekts varētu uzsākt arī citur. Es domāju, ka patvēruma atbalsta dienas tāpat būs palīdzīgs šai jomā. Daudz vairāk, protams, jāstrādā, un es arī paužu apņemšanos ar kaimiņu valstīm, tā lai tās uzņems daļu atbildības, eh, piemēram, par atpakaļ uzņemšanu, un eh, var sniegt mums palīdzību palīdzot novērst to, ka cilvēki dodas no tām prom uz Eiropas Savienību. Nu, un, protams, jāmēģina risināt arī šīs domstarpības starp dalībvalstīm Eiropas Savienības ietvaros, tad, kad runājam par šīs logas sadalīšanu. Es nedomāju, ka veids, kā virzīties uz priekšu politiski, tīri politiski, būtu piespies dalību valstis eh, būt solidārām. Uh, Mēs varam stiprināt instrumentus, mēs varam stiprināt motivāciju, mēs varam mudināt dalībvalsts izdarīt politisko spiedienu, bet padarīt to par obligātu, tīri juridiski šis odārts principu īstenošanu, es domāju, tas nebūtu atbilstīgi. Mums ir ekonomiskie un politiskie eh, instrumenti, sviras, ko varam izmantot, lai valstis izmanto, piemērot solidaritātes principu, bet obligāti, es domāju, tas nevarētu būt iespējams. Komisija ir gatava sadarboties ar parlamentu, kā arī ar dalībvalstīm, lai tām lūgtu, lai tās aicinātu ievērot ievērot šo principu ne tikai vārdos, bet arī praksē. Tas ir viss, ko varam darīt. Paldies, Papa Nikolau kungs, jums vārds papildu jautājumu uzdošanai. Paldies, paldies komisārs amatu kandidātai. Es dzirdēju jūs atbildi, jā, saprotu, ko jūs domājat. Bet atgriezīsimies varbūt 2008. gadā. 25% no tiem, kas tika arestēti, uh, no tiem 16% bija Spānijā, 50% Itālijā un apmēram tas pats Portugālē. Un tie ir tie skaidri, ar kuriem mums jārēķinās, un tas ļoti labi parāda, kāds, nelīdz, kāds līdzvar trūkums pastāv starp dalību valstīm. Un mans jautājums ir tāds, vai mums tiks izveidots jaunas migrantu uzņemšanas struktūras, uh, tālpas ņemot vērā šo, iedzi, šo migrantu skaitu. Uh, Atcerēsimies, ka tīra apjomos šīs pašreizējās struktūras ēkas nav piemērotas, tās ir nepietiekams, lai uzņemtu lielo migrantu skaitu. Un e, bez infrastruktūras problēmām papildus vai varam gaidīt arī kaut kādu veidu praktisku solidaritāti no citām valstīm, jo es domāju, ka tieši dienvidu reģionu valsts tomēr tiek skarts visvairāk. Jā, ļoti svarīga daļa Maslēmas kundzes saka solidaritātes principu ietveros ir tas, ka dalība valsts palīdz konkrētām valstīm spēcināt, stiprināt uzņemšanas kapacitātes, nodrodot, piemēram, eksperts viņu rīcībā zināma mērā, apmainoties ar pieredzi, nododot, nodrošināt aprīkojumu tā lai tās valstis, kas izjūt vislielāko spēdienu, saņem palīdzību vai nu pagaidu kārtā, vai arī pavisam pastāvīgā veidā, un lai tās var stiprināt savas uzņemšanas kapacitātes. Šāda veida sadarbība Eiropas Savienībā jau notiek, es ceru, ka to var pastiprināt, palielināt, es domāju, tas ir ļoti labs veids, kā palīdzēt vien, viens otram. Un tas ļoti labi demonstrē solidaritātes principu. Jā, mums ir vajadzīgs cīnīties pret nelegālo migrāciju, bet mums visiem tāpat laikā mm, ir pienākums atcerēties arī to, ka mums ir atbildība aizsargāt tos, kas nonāk uz mūsu teritorijas, un tāpēc ir vajadzīgs stiprināt, jā, šīs uzņemšanas kapacitātes, un šai saistībā nākšu klajā arī ar priekšlikumiem, tad, kad stāšos amatā, jūs man apstiprināsiet. Paldies, saka priekšsādātājs, un tagad došu vārdu Albrehta kungam Mālstrēms kundze. Mums iepriekšējā stundās bija diezgan interesantas diskusijas. Jūs izteicāt saistības attiecībā uz pamatiesību aizsardzību un datu aizsardzību, proporcionalitātes eh, principu ievērošanu Eiropas politikas ietvaros. Jā, to visu vērtēju ļoti augstu, bet manuprāt problēma ir tāda, un es nezinu gan, ko jūs darīsiet tajā brīdī, kad būs jārunā par detaļām šo jautājumu ietvaros. Un tad būs tā detalizēta jautājuma, kas prasa vai nu jā vai nē atbildi. Nu, piemēram, vai jūs pieprasīsiet šo nesamierīgo datu aizturēšanas direktīvas pārskatīšanu, otrām kārtām, vai jūs pieprasīs, pieprasīsiet eh, visaptvarošas un pieejamas saistības attiecību pilsoņiem attiecībā uz viņu kolektīvajiem datiem, tajā brīdī, kad runā par policijas un tieslietu iestādes iestāžu sadarbību sadarbību un datu aizsardzības organizācijām un trešām kārtām, vai jūs piekritī, vai pieprasīsiet pamatiesību pārkāpumu infar aizsardzību tajā brīdī, kad tiek runāts par datu nodošanu valstīm ārpus Eiropas Savienības. Māsaims kundze, jā, es varu pateikt jā uz visiem šiem jautājumiem, bet, protams, šeit ir arī vairāks nians, piemēram, datu aizturēšanas direktīva tiks pārskatīta nākamā gada sākumā, tiks veikts izvērtējums, un tad līdz ar to tālāk visi šie jautājumi tiks arī skatīti, samērīgums, datu aizsardzība, liederība, izmaksas un tā tālāk, tie visi tiks izvērtēti. Par otro jautājumu arī šeit var teikt jā. Tas ir Eiropas Savienības politikas princips ka mums jānodrošina Eiropas Savienības pilsoņiem datu aizsardzība, aizstāvot mūsu vērtības. Un mūsu tiesība akti tiek veidot tādā veidā, lai cilvēktiesību konvencija tiktu ievērot, un tādā veidā, protams, arī Vivian Redings kundze šeit iesaistīsies. Un es domāju, ka svarīga daļa no datu sistēmas ir šis konstantais dialogs, kas gan ir ar nacionāliem, gan Eiropas datu uzraugiem, uzraudzītāju iestādēm par to, kā nodrošināt informāciju par to, vai kāda persona ir tikus pakļaut datu apmaiņas procedūrai un vai tas ir nācis par ļaunu konkrētajai personai un kaitēs šīs personas privātai dzīvē. Nu, jā, šāda veida sadarbība ir at, atšķirīga starp dažādām iestādēm, bet jā, strādāsim pie tā, lai tas viss not, notos pēc iespējas adekvātāk. Un vēl, vien, lai, vēl vienreiz jums vārds, Albert kungs, jā, ar nepacietību gaidot atbildu uz šo jautājumu, kaut gan tas varbūt vairs nav jā vai ne, jā un nē jautājums. Kad runājam par drošības pasākumiem, komisija un padomu bieži vien runā par faktiem un informāciju, kas pierāda pasākumu nepieciešamību. Daudzos gadījumos tomēr šī informācija mums dokumentu veidā netiek pasniegta, jo tiek teiks, ka kaut kādu iemeslu dēļ m, mm, tā tiek uzskatīta par konfidenciālu. Piemēram, tāpēc, ka ASV uzliek kaut kādu veidu prasības, piemēram, Napelnāno kundze šeit komitejā teica, ka tā nebūtu nav taisnība. Lisabon Lisabonas līgumam stājoties spēkā, mums ir pilnas piekļuvas tiesības visa veida dokumentiem, nu vismaz es tā tulkoju šo līgumu, un tā tad vai esat gatavs nosūtīt, nekvējoties visus dokumentus, kas saistīti ar šādu veidu drošības pasākumiem. Māstrēms kundze, jums vārds atbildē. Nē. Nē, šādā veidā jūs nevarat uzdot jautājumu. Tie ir ļoti sarežģīti un komplicēti jautājumi. Es esmu gatava apņemties pārliecināties, ka jūs saņemat to pašu informāciju, ko pal pa, padomu par visiem jautājumiem. Uz to es varu atbildēt jā. Mums savukārt iekšlietu un e, tieslietu jomā ir zināmā mēra, ir kaut kāda proporcija klasificēta slepeni dokumenti. Protams, ir e, tie dažādās formās tiek piedāvāt koordinatoriem, atsevišķām personām un tā, bet tos nevar pavisam publiski piedāvāt visiem. Tas e, ir jautājums, kas tiks apspriest arī jaunā pamatnolīguma ietvaros komisijas sadarbībai ar parlamentu. Es zinu, ka Borozo kungs ir apņēmies uh, Eh, pie tā strādāt, un šis jautājums tiks apspriests. Tātad šis jautājums par konfidenciāliem dokumentiem tiks risināts tieši tādā pašā veidā eh, attiecībā uz visām komitejām un attiecībā uz visiem komisāriem un viņu darbu. Es domāju, ka ļoti drīz pie šī jautājuma atgriezīsimies, visdrīzāk jau pat eh, tai brīdī, kad, runās, kad balsos par komisiju, bet jā, es varu jums paust apņemšanos, ka es darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu jums maksimālo informācijas daudzumu tajā brīdī, kad runājam par šāda veida dokumentiem. Paldies! Paldies, un tagad aicināšu Fažonas kundzi izteikt jautājumu. Paldies! Es zinu, ka visi esam noguruši, taču es vēl gribētu uzdot ļoti svarīgu jautājumu, kas nav uzdots. Šis jautājums īpaši svarīgs tiem, kam, kas vēl nav kļuvuši par Eiropas Savienības pilsoņiem, bet kam ir skaidra Eiropas perspektīva. Bosnijas Hercegovīnas, Albānijas pilsoņi joprojām stāv garās rindās pie Eiropas Savienības vēstniecībām, lai iekļūtu Eiropas Savienībā. Viņi vēl saņemt vīzu. Tas ir ļoti traģiski, tīpaši jauniešiem. Vai Eiropas Savienība šajā situācijā rīkosies līdzīgi kā attiecībā? attiecībā uz Serbiju un Montenegro, un vai tā piedāvās vīzu atcelšanu šīm valstīm, pat tad, ja tās nav izpildījušas visus kritērijus. Vai tas tiks darīts tagad, februārī un martā, vai mēs reāli varam sagaidīt vīzu atcelšanu Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai pirms vasaras atvaļinājuma sākšanās jūlijā? Uh, Un visbeidzot, kad mēs beidzot nojauksim visus šķēršļus um, cilvēku iebraukšanai no Balkāniem Eiropas Savienībā? Šeit es domāju Kosovu. Atbildi. Vīzu sistēmas liberalizācija ir ļoti svarīgs jautājums, ir tīpaši kaimiņu valstīm. Zviedrijas prezidentūra ļoti lielu darbu ielika šeit attiecībā uz Serbiju, Montenegro un bijušo Dienvidslēvijas rep republiku un Maķedoniju. Taču, diemžēl, šie plāni vēl nav pilnībā īstenojušies. Jauniešiem tas ir īpaši svarīgi varēt brīvi iebraukt Eiropas Savienībā, kā jūs to sakat tas ir būtisks jautājums, bet, ja mēs gribam, lai mums ticētu, tad mums ir vajadzīgi kaut kāda kritērija attiecībā uz paplašināšanos, un šie kritēriji ir jāizpilda. Trīs valstis izpildīja šos kritērijus, un situācija tādēļ ir mainīsies. Albānija, Bosnija, Hercegovina vēl nav izpildījušos šos kritērijus. Eiropas komisija ir gatava atbalstīt šīs valstis viņu ceļā uz kritēriju izpildi. Jo, protams, darbs ir jāizdara šīm valstīm. Komisija var palīdzēt, var atbalstīt, bet valstīm pašām ir jāveic pasākums. Kā tieši viņas izpildīs kritērijas, to mēs nezinām, tādēļ datumu nevar jums paziņot. Vēl ir diezgan daudz darāmā šajās valstīs. Es ceru, ka varēsim panākt vienošanos šī gada laikā, taču daudz kas ir atkarīgs no kriterijas pilds. Runājot par Kosovu, jūs zināt, ka Kosova netika iekļauta šajā te vīzu uh, projektā no paša sākuma. Barokungs, mans priekšgājējs, apņēmās sadarboties ar Kosovu un skatīties, kā mēs varam palīdzēt uh, šajā te ceļā uz vīzu atcelšanu. Tā kā par šo jautājumu mēs noteikti vēl tiksimies un runāsim. Uh, Fajons kundze, vai jūs gribat uzdot papildu jautājumu? Jā, paldies, Malstrēms kundze. Es jums piekrītu, ka Bosnija, Hercegovinai un Albānijai ir jāizpilda visi priekšnoteikumi, tāpat kā to ir darījuši citas valsts. Taču Serbija un Montenegro pagājušā gada jūlijā nebija izpildījušas visas kriterijas, un tomēr Eiropas komisija ierosināja uh, vīzu liberalizācija attiecinātu arī uz šo valsti. Bosnija, Hercegovina un Albānija nesaņem šādu pašu priekšlikumu. Vai tās varētu saņemt līdzīgu priekšlikumu tagad, tā lai rekomendācija par vīzu atcelšanu varētu izteikt uh, pavasar sākumā? Man vēl ir arī papildi jautājums. par Eiropas Savienības pilsoņu ieceļošanu ASV. viņiem ir jāmaksā iebraukšanas iemaksa šobrīd, iebraukšanas nodeva. Paldies! Atbildēšu par pirmo jautājumu. Mēs vēlamies sadarboties ar Bosniju, Hercegovinu, ar Albāniju, lai šīs valsts var izpildīt kritērijas. Kad mēs domāsim, ka šīs valsts ir gatavas vīzu atcelšanai, tad komisija nāks klājā ar priekšlikumu, Eiropas Savienības ministriem tas būs jāapstiprina. Ārlietu ministra, eh, iekšlietu ministra nevienmēr ir tikpat griboši kā ārlietu ministra pieņemt šādus lēmumus. Uh, Mūsu attieksme ir pilnīgi vienāda pret visām šīm valstīm. Ar, par es, ta, tas bija jūsu otrais jautājums. E, tas e, ir jautājums tāds par šo iebraukšanas nodevu. Mēs e, vēlamies e, risināt šo jautājumu. Ja šī esta sistēma būs līdzīga kā vīza sistēma, tad tā ir tā būs viena, risinājums būs viens, bet ja runa ir vēl par kaut kādu papildus ieceļošanas iemaksu, tad mēs būsim pret to. Šis jautājums šobrīd ir ASV kongresā, par to būs debats, kuru katru brīdi mēs eh, rūpīgi vērojam, kā notiek eh, situācijas attīstība šajā jautājumā. Paldies, un tagad Vēberkungs uzdos jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Mālstroms kundze runāja par tiesībām, par minoritāšu tiesībām, par palīdzību jauniešiem un minoritātēm. Tie ir ļoti būtiski jautājumi, kas mums visiem svarīgi. Taču ir īpaša jaunā komisāra Redingas kundze, kurai būs jāuzņems pamats tiesību jautājumu. Jūs, Mālstroms kundze, būsiet Eiropas iekšējās drošības eksperte un seja. Es ceru, ka jūs apzināties, ka tieši iekšējās drošības jautājums ir jūsu primārais Un tagad pāriešu pie specifiskā jautājuma. Dažiem deputātiem radies iespējas, ka jūs visumā pārzināt jomu, bet jūs nezināt detaļas. Liberāļu pārstāv, piemēram, Alfāno kundze runā par mafiju. Jūs teicāt, ka tā ir liela problēma un Itālijas varas iestādēm tā ir jārisina. Māna atbildi šo jautājumu būtu savādāk. Lutfordas kundze runāja par pretterorisma kampaņu. Uh, Jūs teicāt arī, ta, terorisms ir liela problēma, bet jūs neredzat nekādu nepieciešamību radīt tīklu. Albrecht kungs arī uzdev diezgan konkrēts jautājums, jūs atbildējat vispārīgi. Varbūt jūs varētu e, konkrēts priekšlikums mums aprakstīt, piemēram, par terorismu apkarošanu. Vai Eiropā esat paredzējis ieviest e, terorismu apkarošanas tīklu? Otrkārt par Eirodak. Vai Eirodak datu? dati būs pieejami drošības iestādēm nākotnē. Trešais konkrētais jautājums par Frontex. Gribu zināt, vai pārskatot Frontex uzdevumu klāstu, jūs pilnvarosiet Fronte, Frontex uzraudzīt ārējās robežas. Lūdzu atbildiet ar jā vai nē. Paldies. Māstrums kundze, lūdzu atbildiet. Paldies par šiem jautājumiem. Pirmkārt, gribētu teikt, ka nav nekādu pretrunu, ja cilvēks cīnās par pamatiesību aizsardzību un par drošības lielāku ieviešanu. Mm, šīs lietas ir saistītas. Es neesmu policijas pārstāv un Redings kundze nav jaukais aiz, cilvēka aizstāvs. E, es esmu gatava ar viņu sadarboties un radīt tādas apstākļas, ka cilvēkiem ir gan drošība, gan arī pamatiesības. Vēberkungs par pārējiem jautājumiem. Es ceru, jūs man Piedosiet, man ir bijis apmēram mēnesis, lai studētu šo plašo dosjē, kurā ir ļoti daudz interesantu, bet sarežģītu jautājumu, un man nevar būt ļoti konkrēts viedoklis par katru sīkāko jautājumu, pat pirms esmu uzņēmusies šo portfeli. Es domāju, ka visiem komisāru kandidātiem komitejās uzklausīšanās ir bijis līdzīga problēma. Es uh, vienkārši nezinu visu šīs lietas ļoti padziļināti. Es esmu gatava uzņemties, ka kāds priekšlikums būs uh, pārdomāts, pirms es nākšu ar to klējā. Būtu bezatbildīgi, ja es tagad jums sniegtu absolūti konkrētas atbildes, bez šāda iepriekšējā iedziļināšanās posma. Es ceru, ka jūs sapratīsiet. Starp citu, es domāju, ka Man atbild uz mafijas jautājumu bija diezgan konkrēta. Es neteicu, ka mafija ir tikai Itālijas problēma. Es teicu, ka mums ir jāsadarbojas ar Itālijas varas iestādēm. Mafija ir globāla parādība un arī Eiropas mēroga problēma tā ir. Es vēlētos, lai tā tiktu risināta no eiropeiskas perspektīvas un līmeņa un labprāt nāktu klē ar konkrētiem priekšlikumiem. Protams, ņemšu vērā Itālijas pieredzi, jo viņiem šajā jomā ir bagāta pieredze. Varbūt, ka te bija kāda problēma ar tulkojumu. Par Eirodaku jūs jautājat. Jā, tas ir jauns priekšlikums. Es jums piedāvāšu Lisabonizētu šī priekšlikuma variantu. Padome ir teikusi, ka šajā priekšlikumā ir jāiekļauj arī krimināla nozieguma joma. Tālāk par Frontex vai Frontexam, ja pareizi sapratu, vajadzētu piešķirt mandātu uh, celt dažādos robežu uzraudzības standartus, proti, lai visumā tie notiek salīdzināšanās ar labāko. Jā, piekrītu. Izglītība, ekspertīze, zināšanas būs Frontex rīcībā, un viņi varēs tās labāko šo te paraudu praksi izplatīt. Es ceru, ka tas bija pietiekami konkrēti, bet par citiem jautājumiem es varēšu konkrētāk izteikties tad, kad būtu, būšu labāk tos izpētījis. Lielas paldies, Weberkungs, vai jums ir papildi jautājums? Jā, paldies! Protams, mm, domāju, ka tas nāk jums par labu, ja jūs sakat, ka jums ir vajadzīgs laiks, lai iedziļinātos. Taču es gribētu dzirdēt no jums plašākas ambīcijas un vīziju. Jūs esat komisāri, kas ir atbildīgi par iekšējo drošību. Es būtu gribējusi, lai jūsu mērķi būtu tālajošāk. Lielas paldies, ka jūs konkrēti atbildējāt uz policijas sadarbības jautājumu par mafijas apkarošanu. Es apzinos, ka šie jautājumi tiks risināti un jūs konkretizēsiet savu pieeju. Par Frontex uzdevumiem, ja Frontex tiks ar tiem galā, ar tādiem uzdevumiem, kā jūs nosacāt tagad, tad mēs tiešām uzskatīsim, ka jūs esat ļoti ambiciozs komisāri, kas skatās nākotnē. Paldies, Nostrams kundze, lūdzu vārds noslēguma vārds. Paldies par jūsu slavinošajiem vārdiem, Weber kungs. Ja jūs eh, izlasīsiet un uzklausīsiet ši, šo uzklausīšanu eh, vēlreiz, tad eh, skaidrs ir viens, ka lielākā daļa jautājumu bija par patvērumu un par imigrāciju. Protams, ka iekšējās drošības stratēģija ir ļoti būtiska, un mums vajag nodrošināt tādus instrumentus, lai mēs šos jautājumus varētu risināt daudz homogēnākā un daudz sadarbību veicinošākā ziņā. Pārobežu noziegumi, cilvēku eh, tiesību pārkāpumi, cilvēku tirzniecība, kibernoziegumi, noziegumi, kurus ir paveikusi mafija. Visi šie jautājumi prasa risinājums, un es esmu apņēmusies nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Kā jūs teicāt? Es tiešām ceru, ka mums būs iespēja drīz atkal tikties, un šajā tikšanās reizē mums būs iespējams detalizētāk izskatīt visus šos jautājumus. Priekšsēdētāji kungs, paldies Malmstrēms kundzei, Paldies kolēģiem! Tā ir bijusi gara, nogurdinoša un padziļināta uzklausīšana, trīs stundas, un tagad es vēlētos pabeigšu uzklausīšanu ar paziņojumu. Lai novērtētu uzklausīšanas rezultātus, koordinatoru sanāksme būs šajā pašā telpā. Pulkstens vienos, pulkstens vienos trīsdesmit. 1.30 šo pēcpusdienu un pusstundu vēlāk, precīzi pulkstens divos pēcpusdienā, Lībe komiteja vēlreiz tiekās šajā pašā telpā. Paldies Malmstrēmas kundzei, paldies kolēģiem. Malmstrēmas kundze, es ceru ar jums tikties arī turpmāk.